Right, if, if, if, if everybody could sit down. Ja visi varētu apsēsties, tas būtu ļoti labi, un tādā gadījumā mēs varētu arī sākt darbu. Uh, there is no hammer. Thank you. Could, e-, could everybody sit down? Aicināšu visus apsēsties. Sāksim sanāksmi. Pašā sākumā gribētu lūgt, lai tiek pieņemta darbas kārtība. Neredzu, ka kādam būtu iebildumi šajā sakarā, un tas tad būtu uzskats par izdarītu. Otrais punkts ir priekšsēdētājas paziņojums. Es vēl vienkārši gribētu paziņot, ka mūsu pēdējā sanāksme bija pirmdien, un man liels prieks, ka komisār, komisārs Barņē ir uh, saņēmis komisijas priekšlikumus un viņš ir ieradies pie mums tos prezentēt. Tas ir regulējums attiecībā uz uh, derivātu tirgu. Un tagad uh, tiks dots runāšanas laiks 10-15 minūšu garumā. Tas būs komisāram iespēja iepazīstināt mūs ar šo ziņojumu. Diemžēl mums nav laika viedokļu apmaiņai, un tas notiks arī pavisam drīz, bet man liels prieks, ka tas būs precedents, lai komisārs varētu mūs iepazīstināt ar savu uh, pozīciju, cik vien ātri iespējams. Dod vārdu komisāram Barņē. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Labdien! Gribu teikt labdien visiem klātesošajiem. Diemžēl nevarēju ierasties ātrāk parlamentā jūsu komitejā, jo komisāru kolēģijas sēde vēl nebija beigusies pirms dažiem brīžiem, un visu rīta cēlienu mēs veltījām padziļinātām debatēm par diviem uh, finanšu derivātu regulējuma projektam un projektam par short sellingu. Es gribētu pildīt uh, savu apņemšanos, ko paudu 13. Jan janvārī, tātad būt vienmēr gatavam ierasties pie jums komitejā, kad jūs uh, to ma no manis sagaidāt, tātad jūs iepazīstināt ar jauniem priekšlikumiem, it īpaši tādos jautājumos, uh, priekšstādētājs kundze, pie kuriem jūsu komiteja ir daudz strādājusi un jūsu veikums uh, attiecībā uz finanšu pāraudzību un derivātiem un šorcelingu ir bijusi tiešām uh, ļoti uh, auglīga. Un šo mēnešu laikā es un mani līdzstrādnieki uh, uh, varu uh, Eh, arī runāt finanšu dienas direktoru Davida Raita eh, vārdā, kurš diemžēl drīz atstās šo amatā, tad es varu izteikt pateicību Werneram Langenam, Žanam Polam Gozesam par viņa ieguldījumu darbā pie šiem diviem jautājumiem. Un kā jau es norādīju kolēģijas sēdē, uh, Uh, šis ietvārs pateicoties jūsu referentu gudrajam, viedajam un ļoti efektīvajam darbam. Un es par to jums ļoti pateicos un arī panāktā vienošanās ekofinā Beļģijas prezidentūras laikā. Tātad mums ir izveidots tāds ietvars, kurā ir konkrēti sektoriāli uh, Eh, tiesību akti par uh, konkrētiem produktiem, konkrētiem tirgiem, konkrētiem sektoriem. Un tagad mums šie tiesību akti jāievieš. Tādēļ uh, šīs regulējums par finanšu pāraudzību un regulējumu, ko cerams jūs parlaments pieņems nākamnedēļ, ir uh, pamats kas konsolidē visas mūsu sektoriālās iniciatīvas. Uh, veidojot Eiropas kopējo pieju, kas balstās uz regulējumu un pāraudzību nacionālā līmenī. Bet uh, Es arī gribu norādīt, ka mums kopā jādarbojas paralēli ar ASV un citiem pasaules reģioniem. Mums ir jābūt piesardzīgiem, lai mēs nenostādītu Eiropas ekonomiku nevienlīdzīgā situācijā salīdzinot ar citiem pasaules reģioniem. Jo G20 darba kārtība ceļa karte tiek pastā, pakāpeniski īstenot, varbūt ne ar vieniem un tiem pašiem līdzekļiem visur, jo arī šie apstākļi un finanšu institūcijas ir atšķirīgas. Bet šis darbs notiek. Esmu bijis ASV un tur atgriezīšos pēc dažām dienām, lai pārbaudītu, vai mūsu šie soļi tiek spērti paralēli runājot pie šiem, par šiem diviem tiesību aktiem, par uh, derivatīviem. Šeit ir runa par transakcijām, kuru skaits ir ievērojami pieaudzis, un to ļoti labi savā ziņojumā aprakst Werners Langens. Tas ir noticis pēdējo 15 gadu laikā, un šeit ir runa par 600 tūkstošiem miljārdu dolāru kopējais apjoms šām transakcijām. Situācija nav apmierinoša, varētu teikt, ir ļoti neapmierinoša, jo 80% šo transakciju notiek uh, bez uh, pienācīgas kontrolas un informācijas. Un šīs caurskatāmības trūkums uh, veicina uh, cenu nestabilitāti un spekulācijas, kas, eh, kam var būt bīstamas sekas. Un tādēļ mēs esam eh, arī G20 ietvaros panākuši vienošanos par šo produktu regulējumu. Sorry, we, we in... Atvainojos, mums ir tehniskas problēmas tūkošanas kabīnēs, tādēļ izslaudināsim pavisam īsu pauzi, pusminūti, lai šo problēmu varētu novērst. Right, we're... Vai viss ir kārtībā? Jūs varat turpināt. It's a proof that you, your chairwoman is very effective because uh, 30 seconds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 ASV un arī citiem reģioniem, un mēs arī runāsim par uh, salīdzinošu vērtējumu attiecībā uz G20 dalībnieku veiktiem pasākumiem, un mēs tādējādi varēsim izsekot šim paralēlismam. Uh, runājot tātad par uh, tiesību aktu, kas skar derivātus. Šeit caurskatāmība nav pietiekama, un tā jābūt ir visa pamatā, un tādēļ mēs arī to esam paredzējuši visur ieviest attiecībā uz derivātiem, lai tie būtu, lai šie finanšu produkti būtu izsekojami. Pirmkārt, mēs mm, mm, rosināsim pēc iespējas uh, Uh, standartizācijas uh, īstenošanu un otrām kārtām, lai tie produkti, kas tiek uzskatīti par bīstamiem, un tas jāsaka tieši pateicoties parlamentam un jūsu referentam Gīgolda kungam, lai būtu iespējas to, uh, šos produktus aizliegt. Otrakārt, praktiski visas transakcijas turmāk tiks reģistrētas specifiskos reģistros, tā, tā saucamajās melnajās kastēs, kur tiks saglabāts atmiņā visas šīs transakcijas, kas notiek derivātu tirgos. Tre, tālāk mēs arī uh, veicināsim uh, uh, kompensāciju, atlīdzību, lai nodrošinātu šo transakciju drošību un caurskatāmības. Un šeit uh, mēs uh, to sasaistīsim ar uh, trans obligāciju kurs, uh, uh kapitalizācijas obligāciju kursu piesaistot uh, Eh, še, eh, šim kursam kompensāciju. Tātad šeit būs eh, centralizēti pasākumi un informācija nevis divpusējas transakcijas. Šeit šī uh, kompensācija veido 30% Uh, derivātiem un tikai 15% ir uh, uh, kredīt saistību neizpildes mīmaiņas darījumiem. Tāpat kā ASV, mēs paturēsim prātā uzņēmumu specifiskās problēmas, jo daudziem uzņēmumiem, kad tie eksportē uh, preces uh, izmanto derivatīvus produktus, lai um, nodrošinātos pret mājas kursa, uh, apmaiņas kursa izmaiņām. Un mums ir jānodrošina, lai šie produkti tiktu izmantoti šādai interešu aizsardzībai, nevis spekulācijām. Un mēs esam nolēmuši ierosināt uh, uzņēmumus, kad viņi veic šādus darījumus, nepakļautu tādām pašām prasībām kā finanšu tirgus dalībniekus. Tātad, ja kāds rūpniecības uzņēmums izmantojot šādus derivatīvus produktus rīkojas kā banka, tad pret to attieksmi brūs kā banka. Bet, ja uzņēmums izmanto šos produktus, lai aizsargātos pret riskiem, tad uz to attieksies izņēmums. Protams, mērķis ir tāds, lai veidotu infrastruktūru un tādus instrumentus tirgu, kas stiprinātu tirgu, lai varētu veicināt atbilstošu tirgus pāraudzību un kompensāciju. Un tādēļ arī mēs esam paredzējuši veikt šādus pasākumus, un mums ir paredzēts, ka ESMA veiks šo uzraudzību, būs uh, depozitārijas šādām, šādiem produktiem. Un uh, vēl pāris vārdi priekšsēdētājs kundze, esmu gatavs arī citkārt nākt uh, pie jums, lai apspriestu šos jautājumus. Tātad par īstermiņu pārdošanu. Ak vērtspapīru vai finanšu aktīvu pārdošana vēl pirms tie ir nopirkti. Tātad, kad kaut kas tiek pārdots pirms vēl kaut kas ir nopirkt, tad šeit šī prakse ir diezgan sena. Mēs bez ideoloģiskiem aizspriedumiem uzskatām, ka šāda īstermiņa pārdošana, it īpaši attiecībā uz valsts vai suverēniem parādiem varētu dot zināmas priekšrocības, nodrošinot likviditāti. Un tādēļ mēs šo īstermiņu pārdošanas jautājumu nerisinām ideoloģiski, bet gan ar mērķi regulēt šo jomu un nodrošināt caurskatāmību un atbildību. Kādi ir mūsu dokumenta galvenie principi? Katras īstermiņa pārdošanas darījums tiks identificēts Un šādas prasības arī ir ASV, bet tas būs kaut kas jauns Eiropā, ka tiks prasīta automātiska obligāta identifikācija šādiem garījumiem, lai regulātori varētu sekot tirgus attīstībai un arī noteikt, ka pieaug riska līmenis. Tas darbojas, šāda prasība darbojas arī Hongkongas biržā. Uh, jo katru reizi, kad uh, tirgus dalībnieks pārdos uh, lielā apjomā uh, uzņēmumu vai valsts vērtspapīrus uh, īstermiņu pārdošanas darījumā, tad tas būs jāpaziņo. Un, ja tiks pārdots kādu uzņēmumu kapitāls 0,2% apjomā, tad obligāti būs regulators jāinformē par šādu darījumu un arī jā, tirgos, ja tas pārsniegs 0,5% no apjoma, tad arī uh, tas tiks attiecināts tātad uz valsts uh, parādiem. Ir arī šīs uh, pārdošanas bez seguma. Uh, šeit ir uh, jāpierāda, lai būtu līdzekļi šāda īstermiņa pārdošanas darījuma veikšanai, un ja operators nevarēs trīs dienu laikā sniegt uh, šo nodrošināt šos vērtspapīrus, tad ceturtajā dienā viņam ir prasība uh, veikt um, samaksu skaidru uh, naudā, un ja tas netiks pildīts, tad tiks noteikts soda saistība, soda sankcijas. Un arī šeit mūsu pieeja ir salīdzināma ar to, kas tiek darīts ASV. Mēs nevēlamies aizliegt, bet mēs vēlamies nodrošināt caurskatāmību un atbildību. Es domāju, priekšsēdētājs kundze, ka šiem diviem, divām regulām, eh, kurām eh, kolēģi ir snieguši atbalstu un, un, un devuši arī savu ieguldījumu attiecībā arī uz ris sistēmisko eh, risku padomi. Līdz ar to mums būs vairāk iespēju uh, Uh, rīkoties, uh, kā tas bija finanšu krīzes apstākļos, un mēs strādāsim eiropeiskākā ietvarā un uh, ESMA būs vairāk pilnvaru, stiprinot koordināciju un Eiropas mēroga pasākums attiecībā uz īstermiņu pārdošanā. Uh, un lai dalību valstu pieņemtie lēmumi tiktu harmonizēti un šie harmonizētie mehānismi arī tiktu īstenot harmonizētā, harmonizētā veidā. Ātrās koordinācijas mehānismi darbosies 24 stundu laikā. Es gribu arī norādīt, ka parlamenta devums ir bijis ļoti liederīgs šai jomā, un, protams, mums ir nepieciešams zināms laika periods, lai ieviestu šīs regulas. Ir tehniskais uh, laika periods, kas objektīvi ir nepieciešams, lai veiktu sagatavošanās darbus, un ir arī politiskais darbs, kas ir nepieciešams parlamentu un padomē, lai pieņemtu lēmumus. Un es ceru, ka tas, uh, šis darbs virzīsies uz priekšu pēc iespējas raiti, ka jūs iecelsiet atbildīgos ziņotājus, tāpat mani dienesti ir gatavi ar jums pilnībā sadarboties Uh, un arī uh, uh, mēs strādāsim pie tādiem jautājumiem kā cīņa pret vērtsmetālu spekulācijām un citiem jautājumiem, un tādējādi mēs ar vien aizpildīsim šo pāraudzības ietvaru, ko mēs šobrīd veidojam. Paldies par uzmanību! Much, Liels paldies, komisāra kungs! Kā jau es iepriekš minēju, tad mēs patiešām novērtējam to, ka esat ieraduši, ieradies pie mums, uh, lai sniegtu šo prezentāciju cik ātri vien iespējams. Liels paldies par sniegto informāciju. Protams, ka komitejas uh, biedri jau gaida uh, kāds tad būs nākamais solis šai pā, Eiropas pāraudzības iestādei, un daudzos kontekstos tas tiek gaidīts. Un es domāju, ka visi jau zinās, ka arī Eiropas parlaments liek lielu uzsvaru uz to, ka nepieciešams uh, sastrādāties. Un es domāju, ka arī šie priekšlikumi to varēs īstenot tuvākajā laikā, kā jau tas ir arī norādīts banku iestādes um, mērķos attiecībā uz šo kritēriju nosacīšanu, bet, nu, būs uh, arī citi uh, kritēriji, kas ietekmēs gan likviditāti, gan arī kapitālu, un uh, tas ir arī saistībā ar informācijas apmaiņu. Un es gribētu jums garantēt, ka gan es, gan kolēģi noteikti uh, detalizēti izpētīsim jūsu priekšlikumus. Liels paldies, ka ieradāties pie mums un ceru uz drīz tikšanos. Okay, thank you, colleagues. Um, we're now moving on. Paldies, kolēģi! Turpinām uzklausīšanu attiecībā uz um, ekonomiskās pārraudzības un stabilitātes ietvara Eiropas Savienībā uzklausīšanu, jo īpaši, īpaši koncentrējamies eiro, uz eirozonu un gribētu aicināt šeit uh, runātājus ir šobrīd īstais brīdis, kad noturēs šādas debates, jo nākamo nedēļu laikā gaidāms liels progress. Pavisam nesen ECOFIN vienājās par Eiropas semestra principiem, un rītdien priekšsēdētājs Van Rompuis arī sniegs mutvārdu ziņojumu padomē attiecībā uz darba grupas panākto progresu. Un mēneša beigās komisija plāno nākt klajā ar saviem uh, tiesiskajiem priekšlikumiem attiecībā uz ietvaru. Un arī mūsu komitejā mēs diskutēsim par grozījumiem FER ziņojumā. Tas būs 27. septembrī un balsojums komitejā notiks 4. oktobrī, lai to varētu pieņemt oktobra 2. plenārsēdē Strasbūrā. Kā jau redzat, tad visi smagi strādājam un drīz jau būs arī taustāmi rezultāti. Tādēļ šis, šī uzklausīšana ir īstajā laikā. Sākumā mums būs viedokļu apmaiņa ar Lorenzo Smagi, kas ir Eiropas centrālās bankas valdes uh, biedrs un Olī, komisārs Olī Reins, kuru, kuram iepazīstināšana nav nepieciešama. Pēc tam mums būs viedokļa apmaiņa ar Karlo Kotarelli, Stefan Kolignon un Andrē Sapīru. Pēc tam būs arī iespēja izteikties biedriem uz brīvais mikrofons un gribētu visiem atgādināt, ka darbu vajadzētu pabeigt līdz 15 pāri 6 pēcpusdienā. Tātad 18.15. Diemžēl līdz uh, pus septiņiem nevaram darbu turpināt, jo darbu sākām agrāk. Un man būs jā, man jāatvainojas, ka nāksies doties prom nedaudz pirms beigām, jo sāksies trialogs. Nu, es domāju, ka šobrīd var dot vārdu mūsu pirmajam runātājam, Lorenzē Lūdzu. Priekšādētājs kundze, ekonomisko un monetāro lietu komitejas locekļi. Es vēlētos vispirms pateikties jums par šo iespēju apmainīties ar viedokļiem par jautājumu, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs un reaktuāls. Tas ir aktuāls, tāpēc, ka pēc dažām nedēļām komisija publicēs savus likumdošanas priekšlikumus, un man Rompai kungs tos prezentēs uh, vienu mēnešu laikā. Viņš prezentēs uh, darba grupas ziņojumu. Uh, Tāpat šis temats ir nozīmīgs, jo nesenie notikumi ir parādījuši, ka ekonomiskās pārvaldības uzlabošanas nepieciešamība ir ļoti augsta, it īpaši eiro zonā. Lai uzlabotu pārvaldību un stabilitāti eirozonā, mums vispirms jāsaprot, kas ir bijis nepareizi iepriekšējā sistēmā. Mums ir jāsaprot riski, kas var rasties, ja šīs kļūdas netiks atrisinātas. Ir panākta plaša vienošanās par šīm kļūdām. Cerams šī sistēma nebija spējīga uzlikt eh, vajadzīgo disciplīnu, kas ir nepieciešama monetārā savienībā. It īpaši mehānismi, kas bija veidoti budžeta disciplīnas veicināšanai, nedarbojās, kā tas tika sagaidīts. Lēmumu pieņemšanas process stabilitātes un izaugsmas eh, pakta pamatos neļāva novērst eh, pārlieku lielus deficītus, un tad, kad tādi radās, tie netika pietiekami ātri atrisināti. Otrakārt, finanšu tirgi nerā, nerīkojās kā kavējošs līdzeklis pret šādu pārlieku liela deficīta akumulāciju. Tā rezultātā globālās finanšu un ekonomikas krīzes kombinācija, kas bija vissmagākā kopš otrā pasaules kara, kā arī par liels līdzsvera trūkums eirozonā, kas radās tāpēc, ka nebija pietiekami daudz uzmanības uh, pievērsts konkurencei un nepiemērotai fiskālai politikai, radīja ārkārtīgi lielu parādu slogu vairākās valstīs. Eirozonas valstis nevar izmantot monetāros instrumentus, lai uh, tiktu galā ar parādiem. Tāpēc valsts finansējuma sabrukums ir radījis ārkārtīgi daudz problēmu, kas uh, desmit gadus iepriekš eh, monetārā savienības sākumā netika pietiekami izskatīti. Uh, Vispirms valstīm rodas problēmas ar savu parādu apkalpošanu. To neuzskatīja par svarīgu, tāpēc, ka stabilitātes un izaugsmes pakts bija paredzēts šādu problēmu novēršanai. Otrā problēma bija tāda, ka finanšu tirga var ātri izmainīt eh, valsts maksātspējas vērtējumu un iespējams pat izraisīt šādus notikumus. Fakts, ka naudu var iegūt no uzņēmuma bankrota vai pat no valsts bankrota bez jebkādām investīcijām eh, rada problēmas, rada jautājumus par finanšu tirgu funkcionēšanu, un, diemžēl, pirms dažām minūtēm šādas problēmas vispār netika risinātas. Es domāju, ka mēs varam apsveikt komisijas paziņojumus par šiem jautājumiem. Trešā problēma bija tāda, ka valsts neizpilda var radīt sistēmiskas sekas monetārā savienībā dažādu fi finanšu saikņu dēļ. Tas arī izskaidro, kāpēc riski, kas ietekmē relatīvi nelielu eirozonas uh, daļu, ir ietekmējuši eiro. Trešā dimensija līdz šim vēl nav īsti labi saprasta, kaut gan tā ir viena no svarīgākajām, ņemot vērā izmaiņas, kas būs uh, jāieveic, jāveic institūcijās Eirozonā. Starptautējās saiknes, ko radījusi vienotā valūta, ir izmainījušas relatīvi nelielo problēmu, kas eh, bija saistīta ar grieķu ekonomiku, un tā ir izveidojusies par sistēmisku problēmu. Tieši tāpēc tirgi ir sākuši apšaubīt Grieķijas maksāt spēju. Pozīcijas, kas bija paredzētas zaudējumu samazināšanai vai peļņas eh, palielināšanai, tika saistītas arī ar valsts līdzekļiem un arī ar pašu eiro. Spriedze Eirozonas finanšu tirgos ievērojami pieauga māja sākumā. Tā sasniedza neparasti augstu līmeni dažos segmentos. Šis līmenis bija pat augstāks dažos gadījumos nekā pēc Lehman Brothers bankrota, kas notika 2008. gada septembrī. Savos dokumentos es neiedziļināšos eh, šajās detaļās, bet to jūs varat atrast pielikumā. Tur jūs redzat, cik smaga bija šī krīze Es atvainojos, mēģināšu runāt lēnāk. Savā rakstītajā dokumentā esmu norādījis uz indikatoriem, cik smaga bija šī krīze. Esmu norādījis arī uz riskiem, kāda radās Eirozonā. Pirmajā māja nedēļas nogalē globālās finanšu sistēmas bija gatavas sabrukt līdzīgi, kā tas notika pēc Lehman Brothers bankrota. Tirgi patiešām būtu sabrukuši, ja Eirozonas valstu un valdību vadītāji tajā nedēļas nogalā nebūtu nolēmuši izveidot stabilitātes fondu, lai palīdzētu valstīm, kam ir radušās grūtības. Un ja nebūtu notikuši šāda tieši tī, tī, tī, tīša iejaukšanās finanšu tirgos. Tas eh, radīja iespēju. Tādējādi radās iespēja novērst zaudējumus Eirozonā un tādējādi varēja arī saglabāt Eirozonas integritāti. Būtu kļūdaini uzskatīt, ka riski, kas parādījās pagājušā pavasarī, nenotiks vēlreiz. Ja vien šīs vājās vietas, kas tika atklātas pavasarī, netiks pietiekami labi noteiktas, var parādīties jauna nestabilitāte. Van Rompēja darba grupai ir mandāts izveidot konkrētus priekšlikumus. Šiem priekšlikumiem ir jānovērš visi trūkumi institūciju struktūra attiecībā uz eiro, kas varētu nākotnē ļaut parādīties jauniem uzbrukumiem eiro un ar šo izaicinājumu mums patiešām ir jātiek galā. Jebkādas izmaiņas eiro institucionālajā struktūrā ir jāuzsāk izvairoties no vienkāršotajiem pieņēmumiem, kādi tika pieņemti pagātnē. Pirmais pieņēmums, ko ekonomisti bieži vien uh, uzstāda, ir tas, ka tirgiem vienmēr ir taisnība, un mums ir jādisciplinē uh, valstis un to parādi. Mēs saprotam, ka tirgi ir pieļaujuši kļūdas, ir tīpaši izvērtējot risku. Iespējams, ka tirgi pašlaik risku novērtē pārāk augstu. Iespējams, ka nākotnē arī tirgi kļūdīsies. Tāpēc, ļaujot tirgiem disciplinēt uh, finanšu politiku un liekot dalībvalstīm veikt korekcijas, ir ilūzija, kāda var rasties tikai ekonomistiem. Ja mēs patiešām vēlamies novērst un izlabot nelīdzsvaru tīpaši fiskālu nelīdzsvaru, mums ir vajadzīgi spēcīgāki institucionāli mehānismi gan Eirozonā, gan dalībvalstīs. Tas nozīmē vairāk noteikumu un automātiskas sankcijas. Otrā kļūda, no kā mums vajadzētu izvairīties, ir tas, ka mēs uzskatām, ka krīzes var novērst eh, vispār. Krīzes ir notikušas pagātnē un krīzes var notikt nākotnē ņemot vērā dažādus riskus. Tieši tāpēc mums ir jābūt gataviem šīm krīzēm, mums ir jābūt spējīgiem tās pietiekami efektīvi vadīt. Trešā kļūda ir pieņemt, ka pastāv normāli krīžu risinājumi. Krīzes ir nekārtīgas, tās ir lipīgas un tām var būt neparedzamas sekas. Eiropas centrālā banka ir, ir radījusi vairākus priekšlikumus, lai stātos pretī šiem izaicinājumiem. Tie ir labi pazīstami, un tāpēc es eh, pieminēšu tikai trīs galvenos aspektus, kas attiecas uz fiskālo disciplīnu, makroekonomisko uzraudzību un krīžu menedžmentu. Sākšu ar diviem vispārīgākiem norādījumiem. Pirmais, šie priekšlikumi neizmaina eirozonas eh, fundamentālo dabu, it īpaši, ja ir runa par eh, pienākumu noteikšanu attiecībā uz budžeta politiku, kas paliek eh, nacionālo iestāžu ziņā. Tas nozīmē, ka nav nepieciešama vienota budžeta politika Eirozonā. Nav vajadzīga tā saucamā transferu savienība, taču dalībvalstu budžeta politika ir jāveic ietvarā, kas uh, ir saskaņots ar vienoto valūtu. Mums ir jāiet uz priekšu pārvaldībā, cenšoties noteikt ekonomisko politiku. Uh, Šajā sakarā es gribētu teikt, ka mums ir jākoncentrē mūsu pūliņi galvenokārt uz disciplīnas stiprināšanu, galvenokārt Eirozonas valstīs. Mums ir jāizmanto visi līguma nosacījumi, tīpaši 136. pants, kas tika iekļauts jaunajā līgumā tieši tāpēc, ka monetārā savienības dalība valstīm ir vajadzīga vēl stiprāka ekonomiskā pārvaldība. Lai kas tiktu nolēmts Eirozonā, to var piemērot arī pārējai savienībai, ja valstis to vēlas. Taču diskusijas starp 27 dalībvalstīm nedrīkstētu pavājināt to, kas ir nepieciešams Eirozonai. Otrais, ko es vēlētos teikt, ir tas, ka šo institucionālo ietveru var stiprināt ar pašreizējā līguma palīdzību, izmantojot arī sekundāros tiesību aktus. Nav nepieciešams izdarīt grozījumus līgumā, lai nodrošinātu lielāko daļu no priekšlikumiem, kas ir vajadzīgi un ko mēs arī esam izvirzījuši. Es vēlētos teikt, ka nav laika gaidīt uz grozījumiem līgumā. Kā jau es pieminēju iepriekš, šaubas, kas ir radušās finanšu tirgiem par sistēmas iespējām kļūt elastīgākai, ir jāatrisina ātri. Ja šīs atbildes būs saistītas ar garu un nedrošu ratifikācijas procesu, tad šaubas tikai palielināsies. Tagad pievērsīšos diskusijām, kas līdz šim ir notikušas par trīs galvenajām reformas sastāvdaļām. Domājot par stiprinātu fiskālo pārvaldību, pirmais solis tika veikts jau 7. septembrī, kad Ekofina padome apstiprināja jauno ietvaru Eiropas Savienības semestrim, ko ieteica komisija. Labākā fiskālā pārvaldība pieprasa izmaiņas gan dalību valstu, gan Eiropas līmenī. Dalībvalstu līmenī ECB atbalsta nacionālā fiskālā ietvera izveidi, kas nosaka minimālās prasības, lai varētu atbilst Eiropas Savienības fiskālajiem un statistikas noteikumiem, un it īpaši tas veicina lielāku neatkarību dalībvalstu fiskālajā izvērtējumā, augstus, uh, kla, augstus kvalitātes standārtus, uh, eh, orientāciju uz vidējo termiņu un efektīvu valsts finanšu pārklāšanu. Eiropas Savienības līmenī ECB dod priekšroku pieciem galvenajiem pasākumiem. Daudz noteiktākas un efektīvākas procedūras, izvērtējot fiskālo attīstību, pienāku, pierādīšanas nastas pārnešana, lielākā neatkarība apkopojot un pārbaudot fiskālos datus, lielāks uzsvers uz valsts parāda attīstību, sankciju kvazi automātiskums ietiek pārkāpti noteikumi, Eh, komisijas 12. maija paziņojums iet pareizajā virzienā, taču es uzskatu, ka tam vajadzētu būt ambiciozākam, eh, galvenokārt divu iemeslu dēļ. Pirmām kārtām komisija pašlaik nerunā par to, kā fiskālās izvērtēšanas neatkarīgums un kvalitātes izvērtēšanas neatkarīgums varētu kļūt efektīvāks komisijas ietveros. Īpaši mēs vēlētos uh, redzēt eh, dažas no procedūrām, kas pašlaik tiek veiktas eh, konkurences ģenerāla direktorātā tehniskā izvērtējuma ziņā, un to vajadzētu piemērot arī ECOFIN ģenerāla direktorātam. Attiecībā uz statistiku jaunajai padomes regulē vajadzētu sekot arī rīcībai, tīpaši, ja runa par fiskāliem datiem un Eirostat pārbaudēm. Komisijas pašreizējās idejas, mūsuprāt, uh, nerunā par procedūru vienkāršošanu un to e efektivitātes uzlabošanu. Mēs esam jau pagātnē pieredzējuši, ka procedūras ir pārāk garas un sarežģītas, pirms tiek veikta efektīva rīcība, lai dotu stimulus vai ļautu dalībvalstīm izlabot savu fiskālo attīstību. Līdz šim procedūra, procedūras tiek veiktas tikai balstoties uz paziņojumu no dalībvalstīm. Vajadzētu paredzēt, ka šādu darbību var uzsākt arī uz izvērtējuma pamata. Ja tas, tiktu, dar, ja tas būtu ticis darīts Grieķijas gadījumā, mēs būtu varējuši izvairīties no daudzām problēmām. Otrā sastāvdaļa - lielāka makroekonomiskā uzraudzība. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīgs liels kvantu lēciens, tīpaši, ja runa par makroekonomiskās politikas pārpalikumiem. Mums ir vajadzīgs skaidrs un ierobežots indikātoru komplekts, kas ļautu atklāt uh, politikas uh, problēmas jau agrīnā stadijā. Mēs vēlētos, lai komisija būtu ambiciozāka un lai tā ietu tādā virzienā, kur valstis var izmantot uh, ilgtermiņa prasības un savienība var būt efektīvāka. Tagad runāšu par trešo sastāvdaļu, par krīžu pārvaldību. Saskaņā neseno teoriju, ja ir laba novēršanas sistēma, tad krīzes nemaz nenotiek. Tā ir tikai teorija. Praksē krīzes notiek, pat tad, ja institucionālā sistēma tiek stiprināta, lai izvairītos no šādām krīzēm. Kā jūs pieminēju agrāk, būtu kļūdaini un arī neatbildīgi pieņemt, ka krīzes nekad nenotiks. Tas liktu tirgus dalībniekiem uh, spekulēt ar iespēju, ka krīze tomēr radīsies, jo trūks um, vajadzīgā krīzes vadības ietvara. Eiropas finanšu stabilitātes fonda izveide ļāva izvairīties no finanšu sabrukuma maija sākumā. Taču bez šādas sistēmas eiro būtu ļoti viegli ievainojams. Tam varētu uzbrukt jebkurš, jebkura no eirozonas dalību valstīm, jo nebūtu vajadzīgo ekonomisko pamatu. Jautājums ir par to, kā varētu radīt eh, vadības mehānismu, kas ļauj izvairīties no krīzes bez morāla riska. Arī uh, Starptautiskā valodas fonda ietvaros uh, tika par to domāts. Ir jādomā par finanšu atbalsta sniegšanu katrai valstī, kas nonok, nonāk grūtībās. Finanšu atbalsts tiek uh, piešķirts tikai balstoties uz konkrētiem mērķiem, kas ir piesaistīti pie konkrētas programmas. Nedomāju, ka Eiropai vajadzētu izgudrot velospēdu no jauna, mums ir jāmācās no SV pieredzes. Vēsture rāda, ka valstis nelabprāt grib eh, saņemt finanšu atbalstu no SVF, tāpēc, ka zina, ka šis atbalsts ir saistīts ar striktiem nosacījumiem. Priekšlikumi, ko ir izvirzījusi ECB, iet eh, šādā pašā virzienā. Tad mērķis ir radīt eh, tādu tīklu, kas ļautu pārvaldīt krīzi, izvairoties no dažādām spekulācijām un sistēmas uzbrukumiem. Krīzes vadības ietvers rada vēl kādu problēmu, kas ir komplicētākā un par kuru vajadzētu padomāt. Šī problēma ir tiek ir pazīstama kā privātā sektora iesaistīšanās krīžu risināšanā. Valsts naudu nedrīkst izmantot privātā sektora organizāciju glābšanai, ja tā šīs organizācijas ir pieņemšas nepareizus lēmumus. Šādā gadījumā privātais sektors tiktu atalgots par saviem zaudējumiem un tiktu izslēgti visi riski, kuriem šis sektors bija pakļauts. Šī problēma tika izskatīta ISVF reformas kontekstā pēc Āzijas krīzes. Diskusijās parādījās, ka ir ļoti grūti izveidot vienkāršu mehānismu, kas uh, padarītu pārstruktūrēšanu par obligātu. Iemesls ir vienkāršs. Valsts maksātspēja ir atšķirīgs jēdziens no uzņēmuma vai finanšu institūcijas maksātspējas. Tas gal galā ir atkarīgs no uh, ekonomiskās un politiskās ilgspējības, no spējas sasniegt vajadzīgo budžeta pārpalikumu, lai stabilizētu un samazinātu parādu. Uh, Ja valsts apņemas izpildīt eh, glābšanas programmu, tas attaisno finanšu atbalstu citiem partneriem, un tādējādi eh, to nevar vairs uzskatīt par maksāt nespējīgu. Tad kāpēc gan uh, vajadzētu pārstruktūrēties? Ja vārāda pārstruktūrēšana ir pārāk vienkārša, tad tā var likt tirgus dalībniekiem uzskatīt, ka šāda pārstruktūrēšana ir vienkārša izeja un ļaut tiem spekulēt pret valsti. Citiem vārdiem sakot, pārstruktūrēšanas mehānisms, ja tas ir pārāk vienkāršs, var radīt vēl vairāk draudu. Bez tam tirgus daba ļautu šīm problēmām tikt pārvestām uzreiz uz citām valstīm, un dalībnieki tad varētu sākt spriest, kurai valstī tad vajadzēs izmantot pārstruktūrēšanu. Nesenā SVF dokumentā Un pie mums īstenībā ir šī dokumenta autors, tā kā jūs vēlāk varēsiet viņam uzdot jautājumus. Mūsdienas modernajā ekonomikā e, neizpildes e, struktūrēšana ir ne, nav nepieciešama, nav vēlama un arī nav ticama. Tad kā mēs varētu izvairīties no šādām morāliem draudiem un uh, privātā sektora glābšanas? Vislabākais veids ir iesaistīt privāto sektoru valstīs, kuras izjūt finanšu grūtības. Pieredze rāda, ka veiksmīgas programmas, kur veiksmi mēra ar politiku, kura jau ir īstenota, ir ļāvušas atgūt tirgu uz, tirgus uzticību. Protams, būs vajadzīgs laiks un vajadzēs pārprofilēt oficiālo finanšu atbalstu, bet galu galā piekļuve tirgiem tika atgūta. Parādu pārvēršana vai parādu grafika mainīšana arī izrādās nepieciešama, un to var darīt tikai ar līguma palīdzību starp kreditoriem un debitoriem. Cita veida rīcība noved pie tiesvedības un rada eh, sliktu ietekmi uz tirgus, uz finanšu tirgiem. Šādu uh, kopprasību pantu iekļaušana Eirozonas dalībvalstīs ļautu vienkāršāk sadalīt uh, eh, slogus starp kreditoriem un debitoriem. Šādus secinājumus pieņēma SVF un tos varētu turpmāk izskatīt Eiropas līmenī. Nākamais veids, kā ļaut uh, tirgus uh, dalībniekiem tikt izglābtiem, ir izmantot finansējumu no sekundārā tirgus. Tādējādi mēs uh, varētu vienkāršāk atgūt parādus. Šādā veidā tirgus instrumentu turētāji labprāt pārdotu savus tirgus instrumentus. Noslēgumā Eiropas Savienība ir tiesību kopiena. Latīņu valodā to sauc par paktas un servanda. Tas attiecas uz visiem uh, paktiem, sākot no fiskālās disciplīnas dalībvalstīs līdz pat dalībvalstu apņēmībai samaksāt savus parādus. Tāpēc mums ļoti rūpīgi vajadzētu izskatīt izņēmumus no šiem noteikumiem un principiem, piemēram, uh, nodrošināt iespēju valstīm vienpusē izmainīt eh, savu parādu līgumu vērtību. Eiro un eh, tā institucionālā struktūra runā par likumu ievērošanu, un ja tiks veiktas kādas izmaiņas, tad šos principus vajadzētu stiprināt, nevis ieviest izņēmumus, bīstamus izņēmumus, kas varētu eh, graut visas savienības stabilitāti un saskaņu. Paldies! Thank you very much. Uh... Liels paldies. Biedri jau ir norādījuši, ka vēlas uzdot jautājumus. Uzklausīsim jautājumus pēc tam, kad būsim uzklausījuši komisāru, bet, nu, jebkurā gadījumā droši varat man pamāt un paziņot, gribat izteikties. Es zinu, ka komisāram būs vairākas, uh, interesan vairāk interesanti komentāri. Lūdzu, komisāri, jums vārds. Thank you. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, un cienījamie ekon komitejas biedri. Sākumā es vēlētos jūs apsveikt ar šo progresu saistībā ar to, ka finansiālās pāraudzības ietvars ir pieņemts un ir stājies spēkā. Gribētu jums pateikties arī par to, ka esat norganizējuši šo ļoti svarīgo un uh, laicīgo uzklausīšanu saist, par pārvaldību un, ņemot vērā visus šos elementus, pāraudzītais, tātad uzraudzīšanas ietvars tagad ir jaunas sistēmas daļa vai pat jaunas, jauna regulējuma daļa finansu jomā Eiropā. Un beidzot Eiropā ir Uh, tāda sociālā tirgus ekonomika, kas ir balstīta uz konkrētiem noteikumiem, un tas noteikti arī stiprinās ticību Eiropas ekonomikai. Un es domāju, mēs visi zinām, ka vēl daudz kas gan ir jādara. Īsumā gribētu atsaukties uz komisijas jauno ekonomisko skatu punktu, kas tika prezentēts ša, šīs nedēļas laikā. Mūsu galvenais Secinājums ir tāds, ka ekonomiskā atveseļošana ir uh, kļuvusi par ilgspējīgāku instrumentu, par um, stabilāku instrumentu, un tagad iekšzemes uh, pieprasījums ir pieaudzis, un uh, tas uh, nozīmē, ka šobrīd mūsu um, paredzētais pieprasījums ir 1,8% Eiropas Savienībā arī nodarbinātības jomā um, sāk stabilizēties un um, bezdarba rādītājs sāk samazināties vairumā Eiropas Savienības valstu. Bet mēs nekādā gadījumā nedrīkstam kļūt paš, um, pašapmierināti, un tas ir divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, īstermiņa izaugsmes um, izredzes ir um, netik pozitīvas un arī Eiropā ir um, jādomā par valstu parādiem. Balstoties uz pašreizējo politiku, Eiropas ilgtermiņa attīstības potenciāls vēl aizvien ir visai pieticīgs. Vidēji šis rādītājs ir zem pusotra procenta turpmākajiem desmit gadiem, un šis rādījums, rādītājs nav pietiekams, un tas nav pietiekams Eiropai, um, ne arī attiecībā uz um, nodarbinātību. Nu, ir pilnīgi skaidrs, ka visas problēmas vēl nav atrisinātas un ticības atjaunošana vēl aizvien ir nepieciešams solis. Mums nepieciešams radīt, um, atjaunot ticību un tam nepieciešams darbs visās jomās. Varbūt atcerēsieties, kad es uh, stāstīju jums par savām pri pri politiskajām prioritātēm janvārī, es aicināju, ka nepieciešams uh, stiprināt um, stabilitātes un izaugsmes paktu, lai varētu veicināt izaugsmi. Turklāt es ieteicu arī veikt plašāku un uh, dziļāku ekonomisko pārraudzību gan attiecībā uz fisk, uh, fiskālo politiku, struktūrālo politiku un arī makroekonomisko politiku. Un es arī solīju, ka nāksim klajā ar likumdošanas priekšlikumiem šajās jomās. Nu, ir pagājuši deviņi mēneši, un notikuši ļoti daudz konsultāciju raundi. Svarīgākais un steidzamākais uh, kas ir jādara, ko pieminēja arī Lorenzo un ļoti veiksmīgi izklāstīja tas, ko mums nepieciešams veikt neprecedenta pasākumus, lai ra, radītu fiskālo stabilitāti Eirozonā un tādējādi arī visā Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības un dalību valstu, um, kā arī Eiropas centrālās bankas spērties soļi um, var radīs šo stabilitāti. Šodien ir otrā gada diena kopš uh, bankrupēja Lehman Brothers ASV, un tas ir kā tāds dramatisks atgādinājums par katastrofu, kādu Eiropas Savienībā mums izdevās apiet un no tās izvairīties. Bijām ļoti tuvu šādai situācijai, bet tāds gadījums kā Lehman gadījums Eiropā tomēr nenotika. Un to varējām sasniegt tādēļ, ka izdevās maijā um, piešķirt aizdevumu Grieķijai, kā arī stiprināt Eiropas stabilitātes mehānismu un sakārtot struktūru Eiropas Savienībā. Un tas ir pateicoties arī fiskālajai konsolidācijai, ko veica visas Eiropas Savienības dalībvalsts, ko uzņēmās visas dalībvalsts. Un tas ir pateicoties arī uh, finanšu pārstruktūrēšanai, kas um, tā tad notika kontrolēt bankas, kā arī pateicoties lēmumiem, ko pieņēma Eiropas centrālā banka. Visi šie pasākumi bija nepieciešami, lai stabilizētu situāciju pavasarī un arī vasarā. Tomēr mums ir jāpali, jābūt vēl aizvien ļoti uzmanīgiem un jābūt gataviem rīkoties paralēli šai ugunsgrēka dzēšanai vai krīzes menedžmentam. Uh, mums ir jāturpina ar ekonomiskās pāraudzības reformām Eiropā, un pirmie soļi šajā jomā tika spērti jau pavasarī. Tika stiprināti uh, Eirostat audita pilnvaras, lai nodrošinātu precizitāti un uh, to, ka var paļauties uz, uh, uz datiem attiecībā uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Šī stiprinātā ekonomiskā pārraudzība ir uh, arī aprakstīta komisijas maija paziņojumā, un pēc tam nācām klajā ar konkrētu ceļu karti, tā saukto jūnijā. Pirmais konkrētais šī, šo iniciatīvu uh, produkts, kas sekoja Eirostat uh, pilnvarām, bija Eiro, Eiropas pirmais ekonomiskais semestris, kas tiks um, ieviests īstenots uh, nākamā gada janvārī, un par to jau ir pieņemts lēmums. Padomē, balstoties uz komisijas iniciatīvas, ir jāmaina savs uzvedības kodeks, lai šis ekonomiskais, ekonomikas semestris patiešām notiktu un tiktu īstenots. Ja mēs runājam par konkrētākiem rezultātiem, tad komisija pieņems lēmumu 29. septembrī, tas ir pēc divām nedēļām. Uh, tiks pieņemts lēmums par eh, likumdošanas, par tiesību aktu paketi, kas eh, tātad novadīs šos eh, likumdošanas priekšlikumus un pārveidos tur par konkrētiem instrumentiem. Eiropas semestrī ir apvienoti visi ekonomikas pārraudzības instrumenti, kas ir pakta fiskālā disciplīna, struktūra reformas um, Eiropa 2020 un uh, jaunais mehānisms, lai nodrošinātos pret uh, makroekonomikas nestabilitāti. Šī semestra mērķis ir uh, sniegt vadlīnijas, politikas vadlīnijas dalību valstīm un veikt arī uh, preventīvu budžeta pārraudzību dalību valstīs, tātad attiecīgajos laika posmos. Citiem vārdiem sakot, ir nepieciešams, lai mēs Eiropas Savienības līmenī diskutētu par uh, ekonomikas un fiskālo politiku pirms uh, nacionālā līmenī tiek pieņemts budžets un par to tiek panākta vienošanās. Cienījamie deputāti, Eiropas parlamentam un arī valstu parlamentiem šeit ir jāspēlē būtiska loma. Eiropas semestra cikls sāksies janvārī ar igadēju izaugsmes tātad, pārskatu, ko veiks komisija, pārskatot fiskālos izaicinājumus. Šai, par šo ziņojumu tiks diskutēts Eiropadomē. Tas notiks um, arī ziemā, samita laikā, un tad Eiropadome sniegs stratēģiskas horizontālās politikas vadlīnijas Eirozonai un visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Šīs vadlīnijas vajadzētu ņemt vērā, Dalībvalstīm tas ir jādara savā stabilitātes un konverģences programmu ietveros, kā arī valstu reformu programmu ietveros, kas ir jāiesniedz aprīlī. Tad komisija izvērtēs politikas, ko dalībvalsts būs norādījuši savās programmās, un ja e, tās nebūs pietiekamas, tad tieks sniegtas rekomendācijas padomēji nākt klajā ar konkrētiem uh, rekomendācijām attiecībā uz valstīm. Tas nu, būs vasarā. Uh, Otrajā gada daļā dalību valstis uh, izstrādās uh, savus budžets, un es ceru, ka arī tad šīs rekomendācijas tiks ņemtas vērā. Un šajā kontekstā gribētu izteikt konkrētu priekšlikumu, lai stiprinātu parlamenta ietekmi Eiropas uh, semestri ietvaros. Manuprāt, būtu ļoti noderīgi un produktīvi, kā arī leģitīmi, ja uh, Eiropas parlaments varētu sniegt savu ieguldījumu Eiropas semestrī pašā cikla sākumā. Iespējams, aptuveni tajā pašā laikā, kad, tiek veik, kad notiek ikgadējais ekonomikas samits. Mēs varētu iedomāties, ka notiks parlamentāra konference, kurā pie, piedalīsies gan Eiropas parlamenta biedri, gan arī valstu parlamentu pārstāvji, salīdzinot savas politikas perspektīvas nākamajam gadam komisija no savas puses varētu prezentēt igadējo izaugsmes pārskatu šajā konferencē, lai no, tiktu uzsāktas politikas debates, debates ar Eiropas parlamentu un valstu parlamentu pārstāvjiem. Manuprāt, tas varētu atvieglot um, to, ka parādīsies šis Eiropas gars un demokrātiskā dimensija uh, visā Eiropas Savienībā, kas nāks par labu visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Es ceru, ka varat um, apsvērt šo ļoti konkrēto priekšlikumu. Dāmas un kungi, vēl pavisam īsi izteikšos uh, konkrēti par to, kas ir iekļauts šajā tiesību aktu paketē, ko plānojam prezentēt pēc divām nedēļām. Šo priekšlikumu mērķis ir stiprināt ekonomisko pīlāru ekonomikas un monetāro lietu savienībā un, protams, arī ekonomisko pāraudzību Eiropā, kā arī politikas koordināciju, lai varētu radīt pamatu ilgspējīgai attīstībai un darba vietu radīšanai. Mums ir nepieciešami skaidri noteikumi, tiem ir jābūt ticamiem un efektīvi īst, īstenotiem. Un šis jaunais mehānisms tiks būvēts uz divām galvena, diviem galvenajiem aspektiem. Pirmkārt, šim mehānismam ir jābūt pieejamam, runājot par izpildes īstenošanas mehānismu, kā arī uh, sankcijām un um, stimuliem, tam ir jābūt uh, gatavam pavisam uh, drīz un. Uh, Tātad mēs nedrīkstam runāt tikai par pēdējo stadiju, kad, uh, kad kaitējums jau ir nodarīts, tam ir jābūt, jābūt gatavam krietni agrāk. Un tas padarītu uh, noteikumu, uh, noteikumus krietni striktākus nekā tie ir tagad. Otrakārt, šo izpildes mehānismu piemērošana nedrīkstētu pieļaut uh, pakta noteikumu mīkstināšanu. Konkrēti runājot, ja mēs runājam par uh, vairākuma balsojumu, kad um, tiek prezentēta vairāk komisijas priekšlikuma attiecībā uz izpildus mehānismu uh, novirzīšanu, uh, tos vajadzētu uzskatīt par pieņemtiem, ja vien padome tos nenoraida uh, um, izvirzot konkrētu termiņu. Tas ir tas, ko ECB, Eiropas centrāla banka un Lorenzo domā, domāja tātad iepriekš minot šos instrumentus. Mums nepieciešams vairākums, lai varētu pieņemt komisijas rekomendāciju, bet varētu būt arī veto tiesības kvalificētajiem vairākumam, lai noraidītu. To var sasniegt arī pašreizējā līguma ietvarā un to var izdarīt um, pavisam ātri, ja uh, e, Eirozonas valstis balstās uz 186. pantu, bet attiecībā uz visām 27 valstīm mēs varam uh, strādāt attiecībā uz budžeta tēriņiem, ņemot vērā finanšu ietvaru un arī, um, lai varētu vienkāršot šo strikto noteikumu stāšanos spēkā, tiem nevajadzētu būt pārāk sarežģītiem. Par spēles noteikumiem mēs nedrīkstam diskutēt katru reizi, kad kaut kas nav uh, skaidrs. Es esmu bijis abās pusēs, gan spēlētājs, gan arī tiesnesis, un es zinu, cik uh, sarežģīta varbūt situācija arī spēles laikā notiek diskusijas par noteikumiem. Tādēļ sankcijām ir jābūt no, uh, normālajai semi-automātiskajām sekām, ja valstis pārkāp noteikumus un Eiropas pārējie partneri ir, um, atrodas riska situācijā. Dāmas un kungi, nobeigumā vēlētos īsi izteikties par uh, to, kādiem vajadzētu būt nākamajiem šī procesa soļiem. Laika aspekts ir ļoti būtisks. Mums nepieciešams, lai šie paredzamie uh, instrumenti labākajai ekonomiskajai pāraudzībai kļūtu par reāliem un uh, darboties spējīgiem, cik ātri vien iespējams. Mums nav, diemžēl, laika, ko šķērdēt šoreiz. Un te vajadzētu iekļaut arī makroekonomikas um, ne, nelīdzsvara situāciju risināšanu, un tam tika tātad izteikt priekšlikumu attiecībā uz strateģiskiem pasākumiem, lai varētu cīnīties ar šo nelīdzsvaru. Un ja fiskālā disciplīna ir cieši saistīta ar to, ka varētu rasties nākotnē Grieķijas jauni gadījumi, tas būtu, lai izvairītos no līdzīgām situācijām kā Spānija un Īrija, kas cieta no šī makroekonomikas um, līdzsvara trūkuma. Mēs, ieteiktu, mēs ieteiksim um, plašu loku attiecībā uz finanšu indikatoriem, lai veiktu analīzi šajās valstīs un balstoties uz tiem, vai es varēšu klajā arī ar konkrētām valstī specifiskajām uh, rekomendācijām, ar arī īstenošanas mehānismiem. Tas nozīmē, ka attiecībā uz nākamo turpmāko darbību arī Barozo kungs savā uh, uzrunā pagājušajā nedēļā Eiropas parlamentā uh, kā arī savā vēstulē prezidentam Buzeka kungam, viņš norādīja, ka pēdējie likumdošanas priekšlikumi ekonomiskajai pāraudzībai tie būtu jāpakļauj pirmajai jaunajai fast track ātrējai procedūrai pieņemšanai parlamentā. Es vēlētos aicināt atbalstīt šādu turpmāko darbību, uh, un no sirds lūdzu jūsu atbalstu šim priekšlikumam. Jūs jau paši esat arī izklāstījuši argumentus saistībā ar to, cik ļoti ir nepieciešamas šādas reformas. Tas ir uh, divos ziņojumu projektos, ko jūs kolēģi ir izstrādājuši, un, uh, manuprāt, uh, šie ziņojumi ir ļoti labi um, noformulēti un ļoti pilnīgi. Tādēļ uh, kopā iesaku mums virzīties uz nākamo soli, un es patiešām ceru, ka mēs visi kopā varēsim uh, pārsniegt pat uh, pāraudzības paketes rezultātus pat gada laikā, un es aicinātu visus tātad panākt vēl lielākus rezultātus un noteikt termiņu šī, uh, šīs pakotnes pieņemšanai pat pirms nākamā vasaras pārtraukuma. Un kad varēšu dalīties ar jums šajos likumdošanas priekšlikumos. Es ceru un uzticos, ka jūs man piekritīsiet. Jūs mani atbalstīsiet, es domāju, ka tas ir iespējams un tas būtu jādara. Nobeigumā gribētu teikt, ka izmantosim šo brīdi, lai īstenotu ekonomikas um, pārvaldību. Ir īstais laiks, lai stiprinātu jau stipro monetāro savienību ar um, un padarīt to par spēcīgu un ilgspējīgu savienību, un nu ir īstais brīdis, lai mēs šo mērķi sasniegtu. Ar prieku gaidīšu arī tātad jūsu viedoklis par šo jautājumu. Paldies! Thank you very much, uh, Liels paldies, komisāra kungs. Tagad uh, mūsu rīcībā ir pusstunda viedokļa apmaiņai. Septiņi ir pieteikušies runāt Dominici, Vicky Ford, Edward Cicluna and Lisa Ferreira. Vai kāds vēl vēlas izteikties? Šuntis kungs, jūs jau esat šai sarakstā, Svens, nē. Ramons arī vēlas uzstāties. Dions kundze. Es domāju, tas nozīmē ka jums jāprobežojas ar minūti uzdodot jautājumus. Tātad sadalīsim to visu uh, trīs daļās, un tas nozīmē, ka arī atbildēm jābūt īstām. Vārds Filipam. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums ir abiem runātājiem par šo ierobežoto kritēriju vai rādītāju kopumu, tātad kam mēs pievērsīsimies. Tātad šeit būs runa ne tikai par deficītu vai pārpalikumu, tas ir svarīgi, bet varbūt arī attiecībā uz tādiem rādītājiem, kas liecina par neilgtspējību pat tādā uh, ekonomikā tādā kā liels nevienlīdzība, ilgtspējīgu resursu trūkums. Tāpat mani šokēja tas, ka ECB iesaistījās debatēs par finansi transakciju nodevu. Patiesībā jums nevajadzētu jaukties tā, tādos jautājumos, kad mēs runājam par resursu iegūšanu vai uh, izlietošanu. Un tagad vēl jautājums Rēna kungam. Mēs atbalstām jūsu ideju par to, ka nacionālajie parlamenti ir jāiesaista jau saulaicīgi šajā Eiropas semestrī un arī uh, piekrītam tam, ka jūs domājat, ka jāapsteidz uzraudzības uh, pasākumu grafiks. Vārds Šuntis kungam. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Man ir gan pāris jautājumi, gan arī dažas piezīmes. Es eh, esmu uzklausījis arī Eiropas eh, centrālās bankas eh, direktoru un arī ekspertus no Eiropas centrālās bankas, un viņi runā par to, kādā veidā mums vajadzētu tikt galā ar krīzi. Manuprāt, tas ir tāds kā apvainojums. Šeit nav runa par uh, pilsoņu problēmu ņemšanu vērā. Tika pieminēts futbols, taču futbols ir spēle, kas nevienmēr funkcionē saprātīgā veidā. Mums ir bijusi krīze, un tagad mēs cenšamies šo krīzi pārvarēt ar budžeta disciplīnu un stiprinot ekonomisko pārvaldību. Rēna kungs, vai tiešām jūs domājat, ka Eiropas pilsoņiem interesē tas, kā jūs darbojaties? Jūs darbojaties nedemokrātiski. Jūs esat atņēmuši dalībvalstu valdībām un parlamentam eh, kompetenci, un tagad jūs cenšaties atrasināt eh, tādus jautājumus, kas ir saistīti arī ar sociālo jomu. Šeit taču ir runa par recesijas apkarošanu. Mums ir jādomā arī par bezdarba samazināšanu, mums ir jādomā par solidaritātes jautājumiem. Tagad jautājums Eiropas centrālās bankas pārstāvim. Es vēlētos teikt, ka ekonomikas zinātņu students ļoti labi zina, ka valūtas savienība ir jādarbojas e, ilgspējīgi, un lai to darītu, tā ir vajadzīgi mehānismi kredītu uzņemšana arī pēdējā instancē. Vai jūs nedomājat, ka šādi mehānismi nav radījuši šādas spek spekulatīvas uzbrukumus Grieķijai? ir šajā domā arī par EK, ECB e kredītu politiku un aizdevumu politiku. Ευχαριστώ πολύ, Σάρων. Κύριε Σμάκη, αναφερθήκατε στην παρέμβασή σας και σας ευχαριστούμε. Smagi, kungs, liels paldies par jūsu teikto. Tas bija patiešām ļoti interesanti. Jūs atsaucāties arī uz to, ka līdz šim ir bijušas šaubas par tirgiem. ir eh, jācenšas tikt vaļā no šīm šaubēm. Ja es jūs pareizi sapratu, tad jūs noraidījāt risinājumu, ka uh, vajadzētu veikt parādu pārstruktūrēšanu. Jūs teicāt, ka ir vajadzīgs eh, ticams mehānisms, ar kura palīdzību tirgiem varētu būt iespējas investēs valstīs, eh, kurām ir radušās grūtības. Es gribētu zināt, ko komisārs Rēns par to domā. Ir jūtams spiediens no tirgiem Grieķijā, neskatoties uz faktu, ka jau vairākus mēnešus uh, esam vienojušies par mehānismu, par eh, tādu pielāgošanās mehānismu, kas šķiet ir labs mehānisms un kur ir iesaistījušās visas puses ECB, komisija, arī valūtas fonds. Visas šīs puses saka, ka eh, tagad eh, visam vajadzētu normāli funkcionēt. Taču kā jūs varat izskaidrot to, ka m, mm, tomēr pastāv šis lielais spiediens un ko jūs darīsiet ar šo spiedienu? Leonardo. Grazie, prezidenti, grazie uh, Lorenzo Binismagi, e Olli Rēna. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, arī vēlos pateikties abiem runātājiem. Šobrīd, pēc manām domām, mums ir uh, problēmas ar valsts deficītu, kas arvien pieaug. Mēs cenšamies atkal iedarbināt ekonomiku. Es vairāk pievērstos procedūrām, nevis kritērijiem. Uh, Uh, um, vienkāršs jautājums. Ko jūs domājat par iespēju izveidot Eiropas parādu aģentūru, lai varētu vismaz daļēji izņemt no valsts budžeta uh, šos uh, izdevumus, kas ir saistīti ar pārmērīgiem parādiem, un varbūt uh, to varētu visu novirzīt uz vienotu fondu, kuru finansētu no finanšu transakciju nodevām. Tagad mm, es došu vārdu mūsu runātājiem atbildu, atbildēm uz jautājumiem. Uh, vispirms vārds Lorenco, bet es uh, baidos, ka nebūs mums četras minūtes uh, atbilžu sniegšanai. Tātad pirmkārt par tiem kritērijiem, kam mēs pievērsīsimies. Um, tagad pieejamā dokumentā ir um, minēti kritēriji gan uh, runājot par fiskālo, gan makroekonomisko viedokli. Tātad par deficītu, par valsts kopējiem parādiem. Protams, to jau mēs darām, bet uh, ir jāuzlabo statistikas uh, informācija un uh, vēl lietas, ko mēs neesam darījuši iepriekš, proti jāpēta valstu konkurēts spējas, runājot par algu un darba spēka izmaksām par fiskālo politiku, kas uh, noved pie līdzsver trūkuma un kas nav ilgtspējīgas. Un tam ir jābūt makroekonomiskās uzraudzības centrā un ir jāparāds mehānisms, ka ja valstī veidojas uh, līdzsvaru trūkums, kas pa, pa, padziļinās, tad ir jāparāds brīdināšanas sistēma, tā kā uh, luksofors. Tālāk finanšu transakciju nodeva. Es nekad par to neesmu izteicies, tagad man mm, aicina teikt, ko es par to domāju, bet to es līdz šim neesmu darījis vēl. Nākošais jautājums par uh, iz, aizdevēju, pēdējās instances aizdevēju un par to, kā, ko ECB ir darījusi. Mums ir bijušas liels problēmas ar valstu refinansēšanu tām valstīm, kam nav pieeja tirgumu. Un eh, šīs problēmas ir saistīts ar nepareizu fiskālo politiku šajās valstīs, un šeit nav runa par monetāro politiku, un šīs fiskālās problēmas ir jārisina uh, attiecīgām valstīm. Monetārās iestādes nevar risināt fiskālās problēmas. Ja valsts ir tik dziļi iegā, iekritus parādos, ka tai neusticas ne tirgus, ne pašas pilsoņi, tad pašai valstī šīs kļūdas ir jālabo nevis uh, tirgus uzraudzības iestādēm. Uh, tālāk, kas notiek ar Grieķiju? Tāds jautājums to, eh, par to liecina SVF eh, pieredze, ka ir vajadzīgs laiks. Tirgi ir zaudējuši uzticību eh, Grieķijai, un tagad tie raugās, vai Grieķija izvirzīsies pareizo ceļu, un vai tas turpināsies mēnesi pēc mēnesim, un ja šie pasākumi būs veiksmīgi, tad uh, tad, tiks arī, tad būs pieejams arī finansējums. Bet šim procesam ir vajadzīgs laiks 9, 12 mēneši, līdz tirgus atkal gu, atgūs uzticību. Un tirgus uh, raugās visā. Uh, raugās pakaļ visām, ko dara valdība, kā attīstās ekonomika, un mēs uh, Uzskatām, ka ir jāturpina tie pasākumi, kas ir uzsākti un kad arī tirgus uh, atgūs uzticību šai valstī. Tālāk par šo parādu aģentūru. Jautājums, kas par to maksās? Nē, esmu pārliecināts, ka mums ar šo finanšu transakciju nodevu izdosies savākt pietiekam daudz līdzekļu, un šeit būs arī dažādi izkropļojumi attiecībā uz šo nodevu, un es nezinu, vai mums būs tik daudz līdzekļu, lai visu to paveikt. Pēc tam jautājums būs, kā šos līdzekļus sadalīt, kas maksās par ko. Dažas valsts ir bagātākas nekā citas, un šos jautājumus mēs neesam vēl izvērtējuši, bet es domāju, ka šeit mēs varētu saskarties ar diezgan nopietnām problēmām. Un Tādēļ arī mēs kā ECB uh, jau iepriekš esam paziņojuši, ka šī finanšu transakcija nodeva varbūt nebūtu tas veiksmīgais, veiksmīgākais risinājums, runājot vispār. Bet es vairāk arī sīkāk neiedziļināšos šajā jautājumā. Paldies, saka priekšsēdētāji, tagad vērsīšos pie komisāra, bet es gribu jūs informēt arī, ka mums ir paredzēts mūsu tikšanās reizē ar nacionāliem parlamentiem nākošgad apspriest Eiropas semestri. Tagad mums ir jāizvērtē, vai izvēlētais datums ir atbilstošs. Es domāju, ka mums varbūt būtu jā, jāpaātrina šādas uh, sanāksmes norise. To jāsarīko agrāk. Vārds komisāram. Ja jums ir nepieciešamas telpas šim mērķim, mēs varam arī komisijā organizēt šādu konferenci. Paldies par to, ka eh, jūs paudāt gatavību uzņemties šo izaicinājumu un eh, pieņemt eh, šos um, dokumentus pātrinātajā procedūrā, lai sasniegtu ļoti svarīgo mērķi. Es atbildēšu Lamberts un Šontis kungam kopā runājot par pārvaldības jautājumiem. Lamberts kungs atsaucās uz uh, ierobežoto rādītāju kopumu, novērtējot makroekonomikas nelīdzsvarotību un uh, iztenojot uzraudzību. Pēc manām domām profilakse vienmēr ir labāk nekā ārstēšana, un tādēļ mums ir nepieciešams uh, plašāks uh, rādītāju kopums šim mērķim, ne tikai runājot par fiskāliem indikatoriem. Tas ir rādītājiem. Tas nozīmē, ka 6 uh, līdz 8 uh, galvenie rādītāji ir jāizraugās, lai tie būtu vienkārši un viegli pieejami un viegli analizējami, runājot par ekonomikas izaugsmi, pašrei eh, inflāciju, eh, tekošā konta bilanci un, un citiem, kas varētu liecināt par iespējamu makroekonomikas nelīdzsvarotību. Bet uh, tā ir tikai viena ekonomikas pāraudzības mehānisma puse jārunā arī par vides uh, ilgtspējību un citiem jautājumiem. Par to uh, plašāk būs izklāstīts uh, programmā 2020. Uh, Vēl tika runāts par to, ka uh, fi, finanšu tirgos uh, joprojām valda neskaidrība attiecībā uz Grieķiju. Uh, un Lorenzo uh, kungs jau uz šo apgalvojumu arī atbildēja. Protams, ir nepieciešams laiks, lai atjaunotu tirgus uzticību pēc šādas krīzes. Bet svarīgākais ir, ka Grieķija atrodas uz pareizā ceļa, ka tā šogad ir sasniegusi iespaidīgus finanšu konsolidācijas rezultātus, un tā ir sākusi uh, ļoti tālajošu struktūru reformu programmu, tā ir skaitā pensiju sistēmas reformu un darba tirgus reformu. Un tas pilnībā saskan ar saprašanās memorandu, ko ir parakstījusi Grieķijas valdība, eh, Eiropas Savienība un eh, Startautiskais valūtas fonds. Eiropas Savienības SVF programma Uh, kopā ar Grieķijas valdību ir parakstīta uz, desmit, uh, uz trim gadiem no 2010. gada līdz 2013. gada maijam. Un ir runāts par uh, būtiskām fiskālām un struktūrālām reformām, lai varētu atjaunot valsts ekonomikas konkurētspēju spēju un labot eh, šo brīdējo eh, parādu situāciju. Tāpat tika runāt šeit par Eiropas Savienības parādu aģentūru, un tas ir saistīts ar diskusiju par krīzes pārvaldības pastāvīgo mehānismu un par tiem eh, mehānismiem un pagaidu instrumentiem, kas šobrīd ir mūsu rīcībā runājot par Grieķiju. Eh, šeit ir Eiropas finanšu stabilitātes eh, instruments, kura darbība ir paredzēta trim gadiem. Pēc manām domām mums vispirms vajadzētu paraudzīties, analizēt, kā šie instrumenti darbojas, un pēc tam vajadzētu arī eh, analizēt situāciju attiecībā uz 2011. gadu, un pēc tam balstoties uz šo empirisko pieeju un padziļinātu analīzi, mēs varētu nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem attiecībā uz uh, pastāvīgiem krīzes risināšanas mehānismiem. Protams, tādi mums ir nepieciešami, labāk ir veikt jau sagatavošanās pasākums nekā uh, reaģēt pēc tam, bet mums ir jārūpējas arī par to, lai šeit nebūtu nekāds morālais apdraudējums. Paldies! Tā lai visi varētu izteikties, es e, tagad apkopošu visus palikušos sešus jautājumus, atvainojos, jautājums saraksts būs garš, bet pretējā gadījumā mēs iekavēsim mums atvēlēto laiku. Vikija pirmā. Paldies! Ir eh, skaidrs, ka, piemēram, īrijā vasarā eh, pilnīgi nav nekāda sajēgas par to, kā atrisināt ekonomisko krīzi. Jūs pieminējāt divus jautājumus. Mm, pirmais - atrisināt makroekonomisko līdzsveru trūkumu, ja nav iespējas kontrolēt eh, procentu likmju politiku. Šajā parlamenta ziņojumā tiek pieļauts, ka dalībvalstu centrālās bankas var uz palielināt kapitāla prasības savām bankām un tādējādi palielināt pieejamo kapitālu. Spānija izmēģināja šādu provizinošanas modeli, bet tas nedarbojās. Eh, Bāzelē notika mm, attīstība nedēļas nogalē. Kāds ir jūsu viedoklis? Protams, ka šo rīku var izmantot tikai tad, kad nav iespējas kontrolēt savu procentu likmi politiku. Uh, Otrs jautājums, ko es vēlētos uzdot, un tas satrauc un, un arī liekas interesants daudziem deputātiem, ir šis eiro obligāciju jēdziens. Ja tiek izdotas eiro obligācijas, tad tām ir jābūt pamatīgi garantētām, pretējā gadījumā ir vajadzīgs jauns līgums. Bet, ja tiek izmantots kaut kas tik pamatīgs kā, piemēram, enerģijas tīkls, kā var pieļaut neizpildi attiecībā uz enerģijas tīklu tikai tāpēc, ka viena dalībvalsts nav samaksājusi savu garantiju. Tas, tas ir lielākas morāles briesmas nekā risks. Paldies. Rēna kungam jautājums, varbūt arī smagi kungam. Es nedomāju, ka mums vajadzētu atgriezties pie jautājumiem, kāpēc dažām valstīm ir vajadzīgi tik strikti taupīšanas pasākumi šī gada beigās un arī nākamā gada sākumā mēs redzēsim, ka daudzas valstis, ne tikai Grieķija, bet arī Spānija, Portugāla, Īrija un pat Lielbritānija un arī Vācija uzsāks vienlaicīgi vairākas taupīšanas programmas fiskālā ziņā. Vai mums nevajadzētu uztraukties, jo ja kaut kas tam līdzīgs notiek, tad parasti centrālā banka iejaucas, lai stabilizētu ekonomiku. Pašlaik izskatās, ka ekonomika ir vāja un procentu likmes ir ārkārtīgi zemas savā zemākajā līmenī. Tas nozīmē, ka manevrēšanas iespējas centrālajai bankai um, ir ļoti mazas, lai kompensētu un lai uzsāktu visas šīs taupīšanas programmas. Elīsa? Mans jautājums ir adresēts komisāram Rēnam. Jāatzīstas, ka es piekrītu zināmai sadarbībai sākotnējā Eiropas semestrī, taču man ir ļoti daudz jautājumu par sankciju režīmu. Cik daudz darba komisijas darbinieki ir ieguldījuši šajās sankcijās, Protams, ka problēmas ir ārkārtīgi lielas, bezdarbs arvien palielinās, un sankcijas nerisina nevienu no šīm problēmām. Šīs sankcijas neļāja valstīm ievērot noteikumus. Lielākā daļa valstu, kas neizpilda noteikumus, nevar to izdarīt, tāpēc, ka to ir grūti izdarīt ekonomikas dēļ. Tāpat uzskatu, ka pastāv problēmas ar tiesisko pamatu. Tāpat arī struktūra fondu samazināšana ir problemātiska, jo tas ietekmē dažas valstis vairāk nekā citas. Arī balsošanas tiesība atņemšana ir sots, kas neatbilst tiesiskajam pamatam, pie kāda saskaņā ar kādu var strādāt komisija. Tāpat arī ir tādas sankcijas, kuras nekad nevarēs piemērot konkrētām valstīm, un tās var diskredēt gan komisiju, gan visu šo programmu. Kāpēc tik daudz pūliņu tiek ieguldīts eh, pie sankcijām un vispār netiek strādāts pie Eiropas monetārā fonda, pie eirobligācijām vai pie izaugsmes stratēģijas, kas mums ir tik ļoti nepieciešama? Diego. Paldies priekšādētāji. Sākumā vēlētos pateikties mūsu runātājiem īpaši vēlētos pateikties komisāram Rēnam par viņa teiktajiem vārdiem. Viņš pieminēja pašlaik parlamentā apspriesto ziņojumu. Šo ziņojumu gatavoja visas eh, tik ļoti atšķirīgās politiskās grupas, un eh, parlaments šeit eh, runā vienā balsī par visiem šiem jautājumiem. Komisāra kungs, man ir vairāki jautājumi, ko vēlētos jums uzdot, bet sākšu ar sankcijām. Vai jūsu ieteiktās sankcijas ir tādas pašas, kā var atrast līgumos un tiesību aktos? Vai jūs iesakāt, ka ir jāpieņem jauna tiesību akta par sankcijām? Vai šīs sankcijas būs politiskas, vai tām drīzāk būtu jābūt ekonomiskām sankcijām, kas ir saistītas ar finansēm? Ja runa par stabilitātes un izaugsmas paktā piemērošanu, pēdējo gadu laikā varam novērot, ka liels uzsvars tiek likts uz deficīta kritērijiem, taču cilvēki pilnīgi aizmirst parāda kritērijus. Komisāra kungs, vai jūs varat iedomāties atsevišķu procedūru pārlieku lielam parādam? Komisāra kungs, noslēgumā Kādas iespējas jūs saskatāt eh, tādai attīstībai un ekonomiskajai pārvaldībai, kas ļautu grozīt līgumu vidējā vai garā termiņā? Paldies, Fejā kungs ir eh, referents šim ziņojumam. Dod vārdu Svenam tagad. Well, um, first, uh... Pirmām kārtām gribētu uzdot jautājumu smagīgungam, tas ir tāds paskaidrojuma jautājums. Mans kolēģis atsaucās uz jūsu prezidenta spēcīgajiem izteikumiem pēdējā ekofina padomē. Viņš ieņēma stingru nostāju ECB vārdā attiecībā uz finanšu darījumu nodokļiem. Vai jūs varētu to komentēt? Atgriežoties pie mana kolēģa uzdotā jautājuma divas piezīmes, ko izteica Olijas Rēns. Es piekrītu, ka mums vajadzētu paskatīties tikai uz eh, finanšu tirgu datiem, lai mēs saprastu, ka ir jārīkojas ļoti ātri, atrodot jaunu režīmu vai plašāku ekonomiskās pārvaldības režīmu. Es saprotu, ka, lai par kaut ko vienotos, tad eh, ir vajadzīgi ir jāuzdod divi jautājumi. Kā izskatīsies eh, sloga sadalīšana, ja radīsies līdzsvara trūkums? Pašlaik šķiet, ka pastāv vienprātība, ka šo nastu uzņemas tie, kuriem ir deficīts. Un šis otrs galvenais jautājums, kā mēs palīdzēsim valstīm, kurām ir lieli parādi, finansēt šo parādu ar pieņemamām procentu likmēm. Un kurš uzņemsies šo nastu uh, eh, rebalansēt tirdzniecības kontus? Ir jāatcerās, ka valstīm pašlaik ir problēmas ar konkurētspēju. Mums ir jāatcerās, ka pieprasījums ir daudz lielāks citās valstīs. Neskatieties tikai uz Vāciju. Nosacījumi tur tika veidoti aizslēgtām durvīm. Mums ir jādomā arī par Eiropas interesēm. Pretējā gadījumā mums būs ļoti grūti panākt vienprātību, lai izveidotu jaunu ekonomiskās pārvaldības sistēmu e Eirozonai. Raimons. Paldies, priekšsēdētāji. Saskaņā ar oficiālo Spānijas bankas statistiku banku kredīti uzņēmumiem Spānijā 2010. gadā ir samazinājušies. Neatjaunojot kredītu plūsmu ekonomikai, nenotiks ekonomikas atvesaļošana. Manuprāt, reformas, ko ievieš Spānijas valdība, tiek veiktas bez pienācīgas pārliecības. Ekonomiskās pārvaldības vārdā varbūt vajadzētu nodrošināt lielāku intervenciju Spānijā ko varētu īstenot gan Eiropas centrālā banka vai komisija. Paldies! Vispirms došu vārdu Lorenzo, jo zinu, ka viņam drīz jādodas prom. Lūdzu. Man jādodas pēc, prom pēc desmit minūtēm, tā kā es domāju, ka mēs varam pagūt atbildēt. Pirmkārtām par to, kā atrisināt eh, makro līdzsvera trūkumu, ja nevar kontrolēt procentu likmi. Visas valstis, kas eh, pievienojas Eirozonai, to zina. Tāpēc tām vajadzētu uh, nodrošināt sev instrumentus, lai varētu rīkoties. Īrijā es uzskatu, ka ir vairāk instrumenti, tā skaitā nodokļu politika, kas ir ļoti eh, labvēlīga būvniecībai. Tāpat arī regulēšanas pasākumi, lai kontrolētu vairākām bankām kredītu piešķiršanas mehānismus. Dalībvalstis ir nolēmušas, ka e, šīs funkcijas paliek dalībvalstu ziņā, tātad dalībvalstīm arī ir jāuzņemās atbildība par šiem pasākumiem. Tāpēc uzskatu, ka nav pareizi teikt, ka mums nav vajadzīgo instrumentu, tāpēc, ka mēs nevaram noteikt procentu likmi. Procentu likmes nosaka Eiropas centrālā banka, taču dalībvalstīm ir vairāk instrumenti, kā tikt galā ar šo līdzsvera trūkumu. Es uzskatu, ka monetārā savienība sevi ietver arī eh, suverenitātes piešķiršanu mm, naudas jautājumos, bet tajā pašā laikā liela daļa suverenitātes tiek saglabāta arī dalībvalstīs. Piekrītu jūsu bažām attiecībā uz eiro obligācijām. Tagad atgriezīšos pie uh, finanšu darījuma nodokļa. Mm, Priekšēdētājs, mūsu Eiropas centrālās bankas prezidents, izturās visai norēdoši attiecībā uz šiem nodokļiem. Kāpēc? Pirmkārtām, ir vajadzīgi efektīvi nodokļi. No jēgas uzlikt eh, nodoklī darījumiem, tas ir jāuzliek peļņai. Pašreizējā ietverā ir, bankas ir jārekapitalizē, tā lai nodrošinātu, ka tās var sniegt aizdevumus ekonomikai. Ja tiks uzlikti, uzlikti nodokļi bankām, tad uh, tiek atņemti resursi, kuriem īstenībā vajadzētu nonākt rekapitalizācijā. Tādā veidā bankas tiek vājinātas. Manuprāt, pašlaik nav īstais brīdis izmantot šo nodokli. Varbūt, ja nu, tiks panākta vienošanās, šādu nodokli var piemērot eh, labos ekonomiskos apstākļos, nevis pašlaik. Tie būtu galvenie apsvērumi. Tāpat arī lielākajā daļā valstu šāds eh, darījuma nodoklis neļaut izvairīties no krīzes nākotnē vai, vai rekabalizētu bankas. Lielākajā daļā gadījumā šis nodoklis nokļūtu budžetā. Ja tiek veidots kāds nodoklis, tad eh, mums vajadzētu radīt eh, fondus, kas ļautu mums izvairīties no krīzēm. Par sankcijām šie jautājumi galvenokārt tika uzdoti komisāram, taču es uzskatu, ka sankcijas eh, neļauj palīdzēt uh, cīnīties ar bezdarbu vai radīt izaugsmi. Taču tas ļauj veidot tādu politiku, kas varbūt nav pareizākais veids, kā radīt nodarbinātību un izaugsmi. Zināmā veidā šīs sankcijas nav nepieciešamas. Bet tajā pašā laikā tās ir vajadzīgas, jo pretējā gadījumā eh, rodas eh, slieksme vairākās valstīs eh, ieviest tādus pasākumus, kas rada slogu kaimiņiem valstīm un uh, tad ir jālūdz, jālūdz palīdzību kaimiņu valstīm. Par kredītiem. Manuprāt, tas, kas notiek Spānijā, notiek uh, itin visur Eiropā. Situācija ar kredītiem vēl ar vienu ir negatīva. Esam redzējuši, ka mājasaimniecību sektorā dažās valstīs šī situācija uzlabojas, taču tā vēl ar vienu ir sarežģīta, un tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt, lai bankas tiek rekapitalizētas, lai tās ir, tiek pārstruktūrētas, to esam teikuši jau pēdējos divus gadus, taču par to ir atbildīgas dalībvalstu iestādes. Mēs varam vienkārši izdarīt spiedienu, mēs varam izdot rekomendācijas, mēs to darām, mēs dodam šādas rekomendācijas arī dalībvalstu iestādēm, bet galu galā par to atbildību tomēr ir jāuzņemas dalību valstīm. Spānijā šķiet eh, tiek eh, veikts ļoti daudz pārstrukturācija, kas notiek Spānijā, manuprāt, iet pareizajā virzienā, bet, protams, ka tas ņems ļoti daudz laika. Šāda pārstrukturalizācija nevar notikt vienā mirklī. Vārds komisāram. Paldies! Attiecībā uz pirmo jautājumu par makroekonomisko līdzsvaru trūkumu un uh, arī par taupību šīs programmām. Sakot ar neatkarīgu procentu likmi un noteikšanas politiku un kā tikt galā ar līdzsvaru trūkumu, Eirozonas dalībvalstis ir nolēmušas izvēlēties ieviest kopēju valūtu un tādējādi arī izvēlējušās vienādu likteni. Tas ir gan ekonomisks, gan arī politisks lēmums. Protams, tas nozīmē, ka šīs valstis ir brīvprātīgi piekritušas atteikties no savas suverenitātes procentu likmju politikā un ir nodevušas to neatkarīgai centrālajai bankai. Mēs to ļoti labi apzināmies un lielākoties uh, savas eksistences laikā, kopš uh, monetārā savienība ir izveidota un uh, kopš darbojas Eirozona, šāds mehānisms ir bijis ļoti labvēlīgs lielākajai daļai dalību valstu un visai Eirozonai. Protams, tajā pašā laikā ir nepieciešams atrast arī cita veida politiku, lai nodrošinātu, ka neparādās šāds negatīvs līdzsvars. Ir uh, arī vairākas citas politikas un arī indikātori, kas ļauj nodrošināt agrīnus brīdinājumus, ja uh, parādās šādi makroekonomiski fenomeni vai uh, nekustamā īpašuma burbuļi un tā tālāk, vai vājāka ražotspēja vai augstākas darba spēka izmaksas. Tas ir viens no politikas instrumentiem, taču um, Eirozonas dalībvalstis to ir pieņēmušas brīvprātīgi, tātad eh, izvēlējušās kopēju valūtu un neatkarīgu centrālo banku. Protams, ir arī cita veida politika, kas ir ietekmējušas eh, struktūrālo konkurētspēju un ietekmējušas arī katras Eiropas Savienības dalībvalsts konkurētspēju. Jūs atsaucāties arī uz eiro obligācijām. Es domāju, ka šeit vajadzētu nošķirt dažāda veida obligācijas. Eiropas komisija un īpaši priekšsēdētājs Barozo pēdējā nedēļa, pagājušā nedēļā parlamentā savā uzrunā runāja par saviem projektiem attiecībā uz investīcijām. Uz to noteikti var paļauties, un, un to mums arī vajadzētu censties ieviest. Ja mēs vēlamies nodrošināt ekonomisko izaugsmi, ko mēs, protams, vēlamies darīt, tad mums ir vajadzīgi attiecīgie instrumenti, novatoriski instrumenti, piemēram, publiskās privātās partnerības un tā tālāk. Mums ir jāinvestē mazos un vidējos uzņēmumos. Tas palīdzēs samazināt bezdarbu un nodrošinās arī lielāku infrastruktūras projektu realizēšanu. Vakar iekšējā darba grupā komisijā Filips Meistners no EIB prezentēja EIB viedokli šajos jautājumos. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Eiropas Investīciju banku un tuvāko mēnešu laikā tiks sagatavot arī konkrēti priekšlikumi, lai mēs varētu tos prezentēt līdz šī gada decembrim. Tas nozīmē, ka mēs darbojamies ļoti um, aktīvi un arī ātri, lai uh, tiktu galā ar šo darba slogu. Par sankcijām. Uz sankcijām atsācās vairāk runātāji, tā skaitā arī Fejokungs. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, ka mums ir vajadzīga gan fiskālā disciplīna, gan arī izaugsmi veicinošas struktūrālas reformas. Mums ir vajadzīgas tādas investīcijas, kas stimulētu ekonomikas izaugsmi. Šajā sakarībā, ja mēs pastamies uz sankcijām, ja mēs pastamies uz Fejaukungu uzdotajiem jautājumiem, tad, tad jautājums par to, vai, vai vajadzēs pieņemt jaunus tiesību aktus. Jā, mēs ieteiksim jaunus uh, sekundāros tiesību aktus. taču mēs nekādā gadījumā nelūgsim izdarīt grozījumus līgumā. Tā ir ļoti tīša izvēle. Mēs saprotam, ka uh, pašlaik uh, ir jārīkojas ātri, un tieši tāpēc mums vajadzētu ieviest šo jauno ekonomisko pārvaldību pēc iespējas ātrāk. Un tāpēc mēs paļaujamies uz uh, jauniem un pārskatītiem sekundārajiem tiesību aktiem, lai sasniegtu šos mērķus. Šīs likumdošanas paketes ietveros mēs izdarīsim, mēs eh, sniegsim arī priekšlikumus arī par vairākumu balsojumu, kas noteikti ļaus ietekmēt eh, sankciju īstenošanu un ļaus nodrošināt fiskālo disciplīnu savienībā. Jūs uzdevāt jautājumu arī par atsevišķu um, ehm, parāda pārsniegšanas procedūru Mēs cenšamies īstenot eh, parāda kritērijas, kas ir iekļauts stabilitātes un izaugsmas paktā. Šie kritēriji vienmēr eh, tur ir bijuši, bet eh, tie, ne, tie nav pienācīgi īstenoti. Ja jūs un padomē tos pieņemsiet, tad mēs centīsimies panākt, lai šie parāda kritēriji kļūtu reāli arī attiecībā uz uh, pārliecīgā deficīta procedūru. Es jau runāju par jūsu jautājumu attiecībā uz uh, izmaiņām līgumā. Kā jau es teicu, komisija uzskata, ka mums ir jādarbojas ātri. Iespējams, ka šis jautājums tiks risināts arī Van Rompējā vadītajā darba grupā. Es izmantošu nākamo iespēju, kad es izteikšos, lai atbildētu Gigolta kungam, taču uh, Noslēgumā e, jūs pieminējāt vācu nosacījumus, kas tiek pieņemti aiz slēgtām durvīm. Lūdzu, pastāstiet man par šādiem nosacījumiem, es neesmu par to neko dzirdējis. Esmu uzskatu, ka vissvarīgākais pašlaik ir ķerties klāt šādiem e, konkurētspējas pārkāpumiem, kādus mēs e, pieredzējām Grieķijā vai arī citās valstīs Dienvidē Eiropā. Taču tajā pašā laikā, tajās valstīs, kur ir pārpalikums, mums ir jādomā par eh, struktūra reformām, lai eh, stiprinātu eh, privāto tad iekšzemes pieprasījumu. Abi šie pasākumi ir ļoti svarīgi. Tad, kad mēs analizējam un cenšamies tikt galā ar makroekonomiskā līdzsvera trūkumu. Lielas paldies par jūsu interesantajiem jautājumiem, un es centīšos turpināt šīs diskusijas par ekonomiskās pārvaldības stiprināšanu ar jums tuvākajā nākotnē. Paldies! Paldies, komisārkungs. Es atvainojos, ka jūs steidzināju beigās, bet, ja jautājumi ir pārāk gari, tad, diemžēl, atbildes vairs nevar uzklausīt. E, tagad pievērsīsimies paneļa diskusijām. Man ir liels prieks sveikt pie mums, kā jau es sākumā minēju, trīs runātājus, kas ieradīsies pie mums šeit pie prezidija galda un es uzaicināšu arī vienu no vicepriekšēdētājiem nākt un apsēsties šeit, jo man, diemžēl, būs jādodas prom, lai vadītu trialogu. Es atvainojos, bet uh, dažkārt ir jācenšas eh, panākt vienošanās arī ar padomi. So whilst we just reorganize... Labi, kamēr mēs tagad pārorganizējamies, gribētu jums tikai atgādināt, ka izteiksies Karlo Kotarelli, kas ir fiskālo jautājumu departamenta direktors, SVF Stefans Koliņons, ko mēs visi pazīstam no Santannas um, studiju centra, un arī Andrē Sapīrs, ko mēs visi pazīstam. concrete. Thank you very much. Uh, ladies and gentlemen. Liels paldies, dāmas un kungi. Uzreiz sāksim arī mūsu paneļa diskusijas un vēlētos aicināt, lai visi runātāji tomēr iekļautos 10 līdz 15 minūšu laika termiņā, lai ļautu arī mūsu biedriem, mūsu kolēģiem uzdot jautājumus un arī saņemt atbildes. Došu vārdu Karlo Kotarelli kungam, kas ir fiskālo jautājumu departamenta direktors SVF. Tas ir ļoti interesants departaments. Iepriekš to vadīja Vito Tanzī, bet šobrīd viņš laiku pa laikam publisko dokumentus attiecībā uz to, kā mums vajadzētu labāk rīkoties. Un Kotarelī kungs, man liels prieks, ka šodien varējāt mums pievienoties. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies! Paldies, ka mani uzaicinājāt! Jautājums, par kuru mēs šodien diskutējam, kā uzlabot ekonomisko pārvaldību un savienības stabilitātes ietvaru, ir ļoti plašs un sarežģīts jautājums. Ir izskanējuši ļoti daudz priekšlikumi, daudzi viedokļi, un man būtu neiespējami komentēt visu šos viedokļus un priekšlikumus. Tādēļ izteikšos tikai par konkrēto fiskāl, fiskālās pārvaldības uh, jautājumu Savienībā, Eirozonā, jo tieši šajā aspektā diskusijas ir daudz um, tādas asākas un šeit vairāk nepieciešamas reformas. Runāšu par diviem galveniem jautājumiem. Pirmkārt, kas nav kārtībā ar pašreizējo sistēmu, ar pašreizējo ietvaru, un otrs jautājums, ko mēs varam šajā sakarā darīt. Pirmais jautājums, tātad, kas nav kārtībā ar pašreizējo fiskālo politikas ietvaru? Uh, un pārvaldību. Mums ir jau no paša sākuma jāapzinās, un tas tika arī atzīts, ka šī ir ļoti sarežģīta problēma. Pirms 20 gadiem šī diskusija sākās tādēļ, ka tika atzītas divas vajadzības. Viena bija vajadzība sniegt pietiekamu elastību fiskālajai politikai uh, atsevišķās valstīs, jo tā kā notika uh, monetārās politikas pārmaiņas Eiropas Savienības līmenī, fiskālā politika kļuva par galveno uh, instrumentu, kā konkrēti vērsties pie valstīm. Un tika arī atzīts, ka ir nepieciešamība izstrādāt kop, kopējus un augstus fiskālās atbildības standarts visām valstīm, jo, jo jau no paša sākuma bija skaidrs, ka fiskālās problēmas un fiskālā krīze vienā atsevišķā valstī, lai cik maza šī valsts arī nebūtu, tas sniegt, uh, radītu tādu šoka vilni visā Eiropas Savienībā. Un galu galā visas valstis um, tiktu ietekmētas. Un uh, valstis, kam būtu arī līdzīgas problēmas, rādās tātad visām šīm valstīm nepieciešama konsolidēt, konsolidēt fiskālo politiku. Grieķija ir viens no piemēriem, kur pēdējo mēnešu laikā ir norā, parādīs, cik spēcīgs var būt šis šoka vilnis. Protams, ka Grieķijas krīze tai nebija jānotiek. Nu, tas ir pats pirmais, kas būtu jāsaka. Tādēļ jautājums, kas, kas nogāja greizi? Manuprāt, ir trīs galvenie uh, aspekti, ko var um, identificēt Eiropas fiskālajā ietvarā. Pirmā lieta ir tas, ir uh, ir prof, profilakses pasākumi un uh, bieži vien šie pasākumi, šī profilaks ideja tiek ignorēta. Pirmkārt, šeit vainot var to, ka nebija nekādu tiesiski saistošu instrumentu, kas uh, e, uzlikt atbildību valdībām sasniegt savus vidustermiņa mērķus un samazināt pārliecīgus, pārliecīgus uh, parādus um, līdz apmierinošam līmenim. Un tā visa rezultātā labajos laikos tika izveidoti buferi, kurus būtu vajadzējis izmantot krīzes laikā, lai samazinātu krīzes ietekmi uz fiskālo situāciju. Otrs aspekts, kas jāpiemina, ir tas, ka pat tad, kad um, valstis pārsniedza šos 3% griestus, šī, šīs darbības nenotika. Un tas ir uh, pastāvošās deficīta procedūras um, izpildes efekts, kuru apdraudēja politiski apstvērumi un kas um, tātad bija saistīti ar lēmumiem arī padomē. Un 2003. gada novembrī uh, šī krīze ir labs veids, kā nodemonstrēt vissaistošākos komponentus jau pastāvošajam fiskālajam ietvaram. Tajā skaitā arī jārunā par sankcijām. Un tomēr stabilitātes un izaugsmes paktā 2005. gadā šis izpildes aspekts netika īstenots, tā vietā tika piešķirta papildus elastība tā valstīm attiecībā uz pārmērīgu deficītu. Trešais aspekts, um, kas jāpiemina Eiropas fiskālajā ietvarā, bija tas, ka nepietik, nebija pietiekama krīzes um, pārraud, pārvaldība un Eiropas finanšu stabilitātes uh, kontekstā, ja šis jautājums būtu atrisināts, tad problēmas būtu uh, bijušas krietni mazākas. Bet tādēļ es konkrēti runāšu par stiprināšanu, uh, noteikumu stiprināšanu un par prevencijas aspektu uh, pašreizējam fiskālajam ietveram. Šie divi jautājumi, tātad prevencija izpilde un profilakse, uh, Uh, es par tiem runāšu atsevišķi, lai būtu vieglāk izskaidrošos jautājumus. Sāksim ar izpildi. Uh, izpildi padarīt tā, uzticamu ir ļoti sarežģīts uzdevums, bet ir jārisina vēl kāds ļoti svarīgs jautājums, pārskatot uh, Eirozonas fiskālo pārvaldību. Kad es saku izpilde, es runāju konkrēti par lēmumiem uh, attiecībā uz to brīdi, kad valsts fiskālais deficīts ir pārmērīgs, un tad ir nepieciešams arī formāls sankcijas kā reakcija uz šādu pārsniegšanu. Un šeit tas svarīgākais jautājums, uh, manuprāt, ir tāds, kuram vajadzētu būt šai atbildībai pieņem šos lēmumus. mērķim būtu jābūt izvairīties no tā, ka notiek uh, tādas politiskas diskusijas, tāda solījuma izteikšana, kas notika no 2003. līdz 2005. gadam, kas beigās uh, paralizēja fiskālo ietvaru. Manuprāt, lai mēs sasniegtu šo mērķi, padomē ir nepieciešams nedaudz uh, atkāpt solīti atpakaļ un piešķirt papildu tādas palielinātu atbildību, piešķirt to komisijai vai arī kādam citam neatkarīgam, neatkarīgai iestādē, ko varētu šim mērķim radīt. Protams, ka padome, kā tas tika jau arī agrāk minēts, varētu saglabāt veto tiesības, ko atbalsta kas tā tad būtu jāatbalsta vai nu ar balsu vairākumu vai ar vienbalsību. Manuprāt, tā ir tā svarīgākā reformu joma, un attiecībā uz izpildi ir Eh, nepieciešams padomāt par vēl kādu aspektu saistībā ar sankcijām. Pašreizajām sistēmā ir tūlītējas sankcijas tām valstīm, kam ir deficīts, bet tas, eh, šīs sankcijas padarītu ne, mazāk ticamas vai apšaubāmākas. Tādēļ šeit varbūt varētu ieviest novēlotus maksājumus sankcijās, kas varētu būt arī traktējami kā atlaides nākotnes Eiropas Savienības maksājumiem. Tagad runājot par um, šo profilakses aspektu un tā uzlabošanu, es ieteiktu šeit trīs pilāru pieeju. Pirmais pīlārs sastāvētu no tā, ka nepieciešams ieviest tiesiski saistošu instrumentu, lai varētu atbalstīt un veicināt to, ka valsts uztur līdzsvarotu budžetu cikla laikā ir dažādi veidi, kā to ieviest. Viens no veidiem, kā to ieviest, būtu veikt uh, tādu finanšu stimulāciju, kas uh, konkrēti tieši ir saistīts ar šo profilaksi. Tas būtu tātad piemērots brīdī pirms tiek sasniegts 3% mērķis. Otra ideja būtu uh, aktivizēt debita procedūru, kas arī ir tiesiski saistošs instruments, pat vēl pirms deficīts pārsniedz šo atsaucas līmeni. Viena no iespējām, kas, manuprāt, ir laba ideja, ko vajadzētu pārdomāt, ir uzsākt uh, šo dep depozītu procedūru brīdī, kad de parāds pārsniedz 60% un pietiekami ātri nesamazinās. Principā runājot, būtu arī iespējams mainīt šo 3% atsaucas līmeni, piemēram, definējot, kā atsaucas, uh, deficīta atsaucas līmeni, katru gadu definējot deficītu, kas atbilst struktūrāli balansētam uh, budžetam. Mēs, protams, zinām, ka šāda veida izmaiņām būtu nepieciešams visu valstu vienbalsīga piekrišana. Otrs pīlārs lai varētu veikt reformas šajos profilaktiskajos pasākumos attiecībā uz pārraudzību, ir notikumi, ko esam jau redzējuši, tātad eh, tiktu paplašināta darbības joma tā sauktiem mīkstajiem instrumentiem, kas ietekmē valsts fiskāla ekonomisko politiku. Manuprāt, tā ir arī tā pamatīdēja, kas slēpjas aiz Eiropas semestra. Manuprāt, tas ir ļoti labs solis uz priekšu, un tas ļaut arī Eiropas institūcijām spēlēt lielāku lomu nacionālā līmenī, izstrādājot fiskālo politiku. Trešais pīlārs ir lielākā mērā paļauties un uh, obligāti ieviest fiskālos noteikumus valsts līmenī. Manuprāt, tas um, stiprinātu fiskālos noteikumus, kam, protams, ir jāatbilst arī noteikumiem Eiropas līmenī, un tas, manuprāt, ir pienākums, kas ir paredzēts arī līguma protokolā. Un to varētu uh, padarīt arī saistošu, uh, attiecinot to uz visām Eirozonas valstīm. Es šobrīd es ticu, ka šobrīd ir īstais laiks šāda veida reformām, pēc tam, kad tiek ieviesti jauni fiskālie noteikumi Vācijā, un par to tiek diskutēts arī citās valstīs, un arī Francijā ir panāks liels progress attiecībā uz jaunu fiskālā ietveru ieviešanu uh, nacionālā līmenī. Un pēdējais komentārs. Es visai uh, daudz tātad koncentrējos, visai lielā mērā koncentrējos uz sankcijām un uh, saistošiem ierobežojumiem, un man rodas jautājums, kādēļ gan mums nerunāt arī par uh, stimulu vai motivācijas ieviešanu, lai varētu tātad um, ad, ad, atbalstīt labu uzvedību, tā teikt, arī sniegt stimulus un atalgot valsts. Viens no tiem būtu Eiropas līmenī radīt kopēju resursu apkopojumu, uh, Uh, un tas būtu paredzēts tām valstīm, kurām ir um, panākts fiskālais līdzsvars. To, šo uh, fondu varētu izveidot, izmantojot um, PVN no oglekļa cenām, piemēram, Protams, gan to nebūtu vienkārši paveikt, jo ir nepieciešams ļoti detalizēt skatīt šo priekšlikumu, bet manuprāt tā ir ideja, par ko ir vērts padomāt. Lielas paldies! Thank you very much, Mr. Paldies, Patareli kungs, un tagad es došu vārdu Stefanam Kolignonam, svētās Annas uh, pētījumu institūtam Pizā. Diskusijas par Eiropas ekonomikas pārvaldības mehānismu reformu ir ļoti aktuālas un sakaitētas. Ir paziņojumi no ECB nākuši, mazāk varbūt no Eiropas parlamenta, bet arī no dalību valstīm, Francijas, Vācijas kopējā deklarācija. Tas viss tiek uzskatīts par tādiem tehniskiem jautājumiem, tiek uh, diskutēti jauni instrumenti, un viss šis process ir uh, diezgan tehnokrātisks, visu apspriež birokrāti, viņi runā par to, kā labāk vienam otru kontrolēt. Pēc manām domām šīs diskusijas ir liederīgas, jo labi instrumenti tiešām ir nepieciešami, bet netiek pievērst uzmanība vienam ļoti būtiskam jautājumam, galvenam jautājumam. Pirmo reizi, ka dzirdēju, ka kāds no galven, svarīgāko institūciju pārstāvjiem kaut ko runā, bija uh, tas, kad Potarelli par to runāja. Tā tad eh, tika teikts, ka trūks, bija trūcis saistošu juridisku instrumentu. Tā tad uh, runājot bez aplinkiem. Jautājums ir tāds, kā dalība valsta grupa uh, var likt vienai dalību valstī darīt kaut ko citu, nekā tā ir nolēju, nolēmusi darīt. Un ja mēs šo jautājumu neatrisināsim, tad Eiropa virzās tieši mūrī uh, iekšā. Protams, procedūras un instrumenti ir svarīgi, bet tie var darboties tikai tad, ja tie ir leģitīmi. O, Eiropā cieš no tā, ka politikas rezultāti ir negatīvi. Un uh, to reiz norādīja arī Tonijs Blērs. Netiek darīts tas, kas ir jādara, rezultāti ir negatīvi, un no tā cieši Eiropas pilsoņi, viņi tiek pievilti, viņi pilsoņi tiek pievilti arī tādēļ, ka valdības nedara to, ko pilsoņi no viņiem sagaida un tas viss grauj Eiropas integrācijas leģitimitāti un arī uh, tiek grauta ticība mūsu kopīgām Eiropas vērtībām. Eiropas institūcijas uz to reaģīs, sakot, ka ir nepieciešama pastiprināta koordinācija, bet, lai to varētu izdarīt, ir nepieciešama papildus leģitimitāte. Un vienīgā vieta, no kurienes šī leģitimitāte uh, rodas uh, kā pilsoņu pilnvarojums, ir Eiropas parlaments. Un uh, vai tiešām mēs varam iedomāties, ka mēs spēsim stiprināt pāraudzības mehānismus, neiesaistot šajā procesā Eiropas parlamentu? Un jūsu uzdevums ir piedalīties šajā lēmumu pieņemšanas procesā. Lai to darītu, nav jāmaina Lisabons, nav jāgroza Lisabonas līgums. Šajā līgumā ir 294. pāns, kas paredz koplēmuma procedūru uh, attiecībā uz tiesību aktiem, ko ierosina Eiropas komisija un ko pēc tam kopīgi pieņem padome un parlaments. Tas ir viss demokrātiskākais veids, kā pieņemt lēmumus Eiropas Savienībā un pie, uh, savā uh, ziņojumā jūsu komitejai es sīki esmu šo jautājumu izanalizējis. Tāpat es runāju, kā šos vispārējos principus varētu attiecināt uz konkrētu uh, politiku risinot svarīgākos jautājumus, piemēram, konkurētspēja, nelīdzsvarotība, fiskālās politikas koordinācija un krīzes pārvaldība. Pirmkārt, konkurētspēja. Tas nav tāds skaidrs jēdziens, par to vienreiz Pols Krugmans ir publicējis ļoti slavenu rakstu. Eiropā pārāk liela uzmanība tiek uh, pievērsta uh, tekošā konta nelīdzsvarotībai. Varbūt, protams, uh, šī nelīdzsvarotība gan pozitīva, gan negatīva. Pozitīvā var būt uh, saistīta ar ekonomikas izaugsmes dinamismu, un negatīvā nelīdzsvarotība var būt saistīta ar konkurētspējas zudumu un citām lietām. Tāpat svarīgs ir aspekts ir darba spēka izmaksas, kas ir saistītas ar uh, kolektīvajiem līgumiem un uh, darba ražīgumu pieaugumu. Daudzus jautājumus politikas veidotāji Eiropas Savienībā uzskata par tabū. 1999. gadā makroekonomiskās politikas dialogs tika veidots, lai iesaistītu eko, sociālos partnerus ar fiskālajām iestādēm un Eiropas centrālo banku. Tas bija tāds slēpts koordinācijas instruments. Neviens nezināja, ko tas īsti uh, dara. Un principi, par ko tika panākt vienošanās, nekad nenoveda pie konkrēta tiem rezultātiem algu noteikšanas procesā. Eiropā jāsaka, ka uh, pārsvarā uh, tiek uh, galvenā uzmanība pievērsta tām nozarēm, kas neražo uh, preces, kuras var pārdot, bet Vācijā tieši otrādi. Tas nozīmē, ka uh, Eh, tagad šis jautājums par algu noteikšanu sāk eh, ar vien vairāk eh, tiek atzīts par kopīgu, par jautājumu, kas interesē visus. Un šeit ir nepieciešama atklātība. Tādēļ esmu ierosinājis, ka makroekonomiskam dialogam jāpāriet no padomas uz Eiropas parlamentam, jābūt saistītam ar diskusijām šajā komitejā pirms uzklausīšanu rīkošanas, eh, kurās piedalītos Eiropas centrālās bankas direktors. Tālāk par eh, fiskālo politiku. Protams, ir nepieciešama ciešāka politikas koordinācija, bet tā ir jāapvieno stingrība un elastība. Kā to panākt? Lorenzo Bīnī smagi norādīja, ka nav vienota budžeta Eiropā, un viņam ir taisnība. Ne, viens arī to nevēlas panākt, bet 40-45% no IKP Eiropas Savienībā izlieto valstu valdības, jo šeit ir eh, runa par eh, sabiedrības labumu, kas pirmkārt interesē pilsoņus un vēlētājus eh, katrā valstī bet ir arī tās eksternalitātes, kas ir saistīts no līdzekļu pārdalījuma, jo konkrēts dalību valsts īsteno politiku, kas var ietekmēt citas valstis, kā mēs to redzējām Grieķijas un Vācijas gadījumā. Un tādēļ ir svarīgi internalizēt šīs ārējās ietekmes un veidot vienotu uh, uh, fiskālās politikas nostāju eirozonā. Tas ir īpaši steidzami jādara eirozonā. Tātad veidojot šo apvienoto fiskālās politikas nostāju, pēc tam tā būs jāīsteno un jautājums, kā to garantēt. Un manā, mani sagatavotajā dokumentā ir skaidri šis priekšlikums izklāstīts. Galvenā doma ir tāda, ka dažas no pašreizējām procedūrām tiktu pārveidotas par makroekonomiskā ietvara noteikumiem. Nav nekāds uh, jaunums, ka uz šādu likumu balstās Francijas nacionālā budžeta veidošana un tad tiek līdzsvarots dažādu ministriju intereses. Uh, un arī Itālijā darbojas makroekonomikas instrumenti. Tātad šis makroekonomiskais um, noteikumu kopums uh, rāda uh, tādu uh, ļautu uh, Uh, sniegtu atļaujas dalību valstīm noteiktam uh, līdzekļu piešķirumam atbilstoši IKP. Un šeit būtu, zinā, atsevišķi nosacījumi tiem, kam ir lielāks vai uh, parādu apjoms vai mazāks paroda apjoms, un tad dalību valstis varētu aizņemties, uh, ievērojot noteiktos griestus. Šīs atļaujas būtu arī nododamas tālāk tādā ziņā, ka šeit tiktu nodotas tiesības. Tas nenozīmē, ka viena valsts maksātu par otru, bet šīs aizņemšanās tiesības būtu nododamas. Uh, teiksim, šīs deficīta atļaujas varētu pat tirgot, ir tādi ierosinājumi, kā tas attiecās uz um, CO2 emisijām. Un uh, valsts, kas vēlas aizņemties vairāk nekā uh, tā ir atļauts, var uh, iegādāties šādas tiesības no citas valsts, kur nevēlas tik daudz terēt un aizņemties. Atbilstoši biznesa uzņēmē darbības cikla uh, fāzei. Bet svarīgākais ir jautājums par to, kā šo mehānismu ievērot. Uh, Ja ir aizņemšanās atļaujas, tad var pieņemt likumus, kuros ir noteikts, ka finanšu institūcijas var, var aizdot naudu valsts valdībai tikai tad, ja tās rīcībā ir atbilstoša atļauja. Un ja valdībai šādas atļaujas nav, tad tā vairāk nevar līdzekļus aizņemties. Un tas ir veids, kā varētu decentralizēt finansiālo, fiskālo ierobežojumu uh, īstenošanu un tai pašā laikā nodrošināt pienācīgu elastību. Un tas būtu arī leģitīmi, jo šeit būtu ietvar uh, tiesību akts, kam leģitimitāti ir devu, devis parlaments un padome. Nākošais. Es jau iepriekš parlamentam esmu stāstījis par uh, savienības uh, obligāciju izdošanu, kas būtu atšķirīgs no tā risinājuma, par ko runāja komisārs. ECB uh, runājot par krīzes pārvaldību, eh, runājot min tādu jēdzienu kā morālais apdraudējums. Šeit ir eh, runa par noteikumiem un mm, neatkarīgiem spēlētājiem. Tātad šeit ir eh, runa par to, ka kāds varētu paredzēt, ko kāds cits grib darīt un pēc tam to apiet bet ekonomiskā pārvaldība atkarībā atšķirībā no valdības ir tāda, ka valdība rīkojas uh, ņemot vērā brīvu lēmumu pieņemšanas iespēju. Un uh, šeit uh, būtu nepieciešams uh, demokrātiskā procesa, procesu leģitimēt, no parlamentu padomas puses, un tad komisija varētu veikt atbilstošos pasākumus, vadoties no situācijas un īstenojot demokrātiski leģitīmu procedūru. Un tā mēs varētu virzīties uz priekšu. Tā būtu neliela demokrātiska revolūcija Lisabonas līguma kontekstā. Paldies profesoram Koliņonam. Tagad dodu vārdu Andrejs Sapiram. Viņš ir ekonomikas profesors un vecākais biedrs Brugel institūtā. Paldies! Lielas paldies! Kā jūs eh, redzēsiet manās prezentācijās, es eh, piekrītu lielākajai daļai no apkāpojumiem, ko tikko izvirzīja mani kolēģi, taču es vēlētos šeit nedaudz ietvert šeit arī kādus citus aspektus, it īpaši ieruna par leģitimitāti. Manuprāt, šis punkts ir ļoti svarīgs. Ko mēs varam mācīties no krīzes attiecībās pārvaldību? Mācība, ko mēs esam guvuši no, krī, no krīzes, ir tieši attiecībā uz krīzes profilaksi un krīzes atrisināšanu. Galvenokārt eh, runāšu par krīžu novēršanu, taču, ja man pietiks laika, pieminēšu arī krīžu risināšanu. Tagad eh, sākšu ar krīžu novēršanu un uzraudzības sistēmu. Galvenā mācība, ko es esmu guvis no krīzes, ir tāda, ka pat tiešām ir bijis jūtams trūkums attiecībā uz disciplīnu, kā arī attiecībā uz uzraudzību. Šie trūkumi izpaudās ne tikai dalībvalstu līmenī, ir pilnīgi skaidrs, ka arī Eirozonas līmenī varēja just šādu trūkumu. Paradoxāli ir tas, ka dalībvalstu līmenī patiešām pietrūka atbildības par to, kas ir ietverts uh, eiro ietverā. Mēs to redzējām visu laiku. Ministri tie, kas Briselē, ministri tie, kas eiro grupas ietveros, lai apspriestos pirms ekofin sanāksmēm. Un šajā līmenī apspriestais bieži vien neparādās vairs nacionālā līmenī, par to nevienam nav šaubu. Uzskatu, ka tām var atrast daudz iemeslu, taču tajā pašā laikā, manuprāt, mums vajadzētu piekrist, ka šis eiro ietvars, it īpaši stabilitātes un izaugsmes pakts, ir, un tam ir, tam bija, un tam iespējams arī būs vairāki trūkumi. Šie trūkumi ir tādi, ka galvenokārt dalībvalstis ir atbildīgas par finanšu sakārtošanu. Ja mēs paskatāmies uz situāciju katrā atsevišķā valstī, tad Eiropa un Eiropas institūcijas galvenokārt nespēja attiecīgi rīkoties lai nodrošinātu uzraudzību katrā dalībvalstī, lai izpētītu šo situāciju un kā tā atspoguļojas Eirozonā. Tāpēc pavisam droši var teikt, ka valstis, kas ir izdarījušas pārkāpumus, ir radījušas negatīvu ietekmi visā Eirozonā. Zināmā ziņā tas ir pareizi, bet ir jāatcerās, ka uzraudzības līmenī par to, vispār netika spriests. Sprieda tikai par to, ka dalībvalstī ir jāizpilda noteikumi, skatoties tikai uz katra šīs valsts nosacījumiem. Netika ņemts vērā, ka katra šī valsts ir kopējās zonas daļa. Tieši tāpēc es varu secināt, ka Mums ir vajadzīgs nevis mazāk uzraudzības, bet mums ir vajadzīga cita veida uzraudzība. Es uzskatu, ka mums vajadzētu runāt par Eiropas uzraudzības sistēmu. Es, protams, piekrītu izvirzītajiem priekšlikumiem, priekšlikumiem, ko ir izvirzījusi Eiropas centrālā banka, kurus ir apstiprinājis arī Kotrēlīkungs un arī citi bet es uzskatu, ka ir jādomā arī par ietveru nacionālā līmenī. Ir taču arī nacionālajie fiskālie noteikumi un nacionālās finanšu institūcijas. Es dodu priekšroku šādām finanšu iestādēm, bet, protams, šīm iestādēm ir jānodro, jānodarbojas arī uh, ar noteikumu uzraudzību. Protams, esmu par neatkarīgām finanšu iestādēm, bet tajā pašā laikā es piekrītu arī, ka ir vajadzīga neatkarīga iestāde kopienas vai eirozonas līmenī. Un tad kopā šīs dalībvalstu iestādes un kopienas vai eirozonas iestāde pārstāvēs Eiropas uzraudzības sistēmu. Ja mēs varētu nodrošināt šādu uzraudzības sistēmu, par to runāšu sīkāk mazliet vēlāk, Ja šāda uzraudzības sistēma darbotos un ja šajā sistēmā uzsvars tiktu likts uz uh, kopējā labuma saglabāšanu, uz eirozonas saglabāšanu, tad uh, šis uzsvars tiktu likts uz uzraudzību ne tikai no katras atsevišķās valsts viedokļa, bet domājot par to, ko katra no šīm valstīm nozīmē mūsu kopējai vērtībai, proti, eirozonai. Tāda es domāju, ka šī uzraudzība būtu leģitīma. Manuprāt, tieši tas arī nozīmētu leģitimitāti. Protams, ka tāda šai leģitimitātei ir cita definīcija, bet mēs nodrošinātu šī kopējā labuma saglabāšanu, mēs to darītu ar eiro līdzību. Šūtrādzības sistēmu veidotu dalībvalstu iestādes un komisijas ekofin dienesti, kuriem būtu piešķirts vairāk neatkarības, vismaz kaut kāda neatkarība. Tagad pievērsīšos dalībvalstu iestāžu lomai. Manuprāt, tā ir vienkāršāka. Tāpēc runāšu par komisijas un Eiropas institūciju lomu. Protams, ka Eirogrupai šeit ir ļoti svarīga loma un arī Eiropas parlaments šeit spēlē nozīmīgu lomu. Taču, manuprāt, centrālais elements leģi leģitimitātei nāk no uh, uzraudzības kvalitātes. Ja uzraudzība nav pietiekami kvalitatīva, ja netiek atzītas problēmas, ar kādām saskarās Eirozona, tad ne, mēs eh, nepanāksim progresu arī leģitimitātes ziņā. Tāpēc mums vajadzētu sākt atzīt galvenās problēmas, un lielākā daļa no mums tās jau pazīst. Pavasarī mēs piedzīvojām problēmas, kas, manuprāt, nav atsevišķu valstu neatbilstošas uzvedības izraisītas problēmas. Grieķija ir īpašs gadījums. Taču, manuprāt, es nevaru Spānijai, Portugālei un Īrijai un arī citām valstīm pārmest to, ka tās ir izraisījušas krīzi. Galu galā nevar teikt, ka pārējās valstis e, ir vispār darbojušās bez kļūdām. Ja nebūtu bijis e, problēmu Eh, pavasarī ar Grieķiju, tad mēs nesaskartos vispār nekādu krīzi. Ja mums būtu bijušas sankcijas, tad problēmas būtu pazudušas, problēmas vispār nebūtu radušās. Manuprāt, tas ir vienkāršāk par vienkāršu. Mēs uzlikām pārāk daudz vainas eh, atsevišķajām valstīm, neatzīstot šo valstu lomu kā Eirozonas sastāvdaļām. Mums ir jāatzīst, ka, protams, pastāvēja trūkumi Eirozonas uzraudzībā. Nepastāvēja problēmas uzraugot katru atsevišķo valsti. Problēmas bija saistāmas ar visas Eirozonas uzraudzību. Tieši tāpēc mums jādam arī par Vāciju, es tam piekrītu. Taču mēs nedrīkstam skatīties uz Spāniju un neskatoties vispār uz Vāciju. Nevēlos šeit izteikt spriedumus proti, ka Spānija būtu atbildīga vai Vācija būtu atbildīga, atbildība ir jāuzņemās Eirozonai. Tieši to es vēlos teikt. Es vēlētos teikt, ka uzraudzībai ir jābūt tādai, kas atzīst Eirozonas sastāvu struktūru un arī tās dažādās sadaļas. Mēs nevaram uzraudzību veidot tikai kā katras atsevišķas valsts uzraudzību abstrakti. Es gribētu aicināt uzraudzīt visu eirozonu. Es negribētu teikt, ka mums nav jāskatās uz situāciju katrā valstī. Protams, ka eh, šeit ir jāņem vērā, kas tiek veikts nacionālā līmenī, bet es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties, ar kādām problēmām saskarās eirozona, un tad patiešām mēs varam um, izdot rekomendācijas katrai atsevišķajai valstī, kas izrietētu no sākotnējā izvērtējuma. Manuprāt, tā būtu leģitīma uzraudzība. Tā būtu Eirozonas uzraudzība kopējam Eirozonas labumam. Tieši tāpēc es esmu pret sankcijām. Sankcijas, manuprāt, ir pārāk vienkāršas. Ar sankcijām mēs vienkārši pasakām, ka Dažas valstis ir izdarījušas pārkāpumus tā vietā, lai stātos pretī realitātei. Es izteikšos godīgi, es pats nepamanīju vairākas lietas, taču mēs kā sistēma nedarbojāmies tā, kā tai vajadzētu funkcionēt. Tas mums ir jāatzīst. Tad, kad mēs pieminam sankcijas, tad mums šķiet, ka ja mēs būtu, piemēram, sankcijas, ja mēs būtu stingrāki, tad mēs nesaskartos ar tādām problēmām. Nerunāšu par Grieķiju. Daļa, varbūt ne visas Grieķijas problēmas, no tām varēja izvairīties. Bet, ja mēs paskatāmies atpakaļ, tad vai mēs varam teikt, ka Spānija neievēroja noteikumus, vai īrija neievēroja noteikumus? Nē. Tāpēc mums nevajadzētu šeit pieļaut kļūdas. Tas ir viens iemesls, kāpēc esmu pret sankcijām. Manuprāt, tas ir pārāk vienkārši arī intelektuālā ziņā. Otrs iemesls, kāpēc esmu pret sankcijām, arī ir saistīts ar iepriekš minēto. Uzskatu, ka mēs panākam labu progresu attiecībā uzraudzību, uz uzraudzības kvalitāti. Mums ir jādomā par gudrāku uzraudzību. Ko tad nozīmē šāda gudrāka uzraudzība? Attiecībā uz fiskālo pusi tas nozīmē, ka mums ir jāliek lielāks uzsvers uz ilgspējīgumu. Otrakārt, tas nozīmē, ka mums ir jāpaplašina ekonomiskā uzraudzība, jāietverta ne tikai fiskālā joma, bet arī citas jomas. Mēs runājam par konkurētspēju. Ļoti labi. Stefāns jau tikko teica, tiklīdz mēs sākam runāt par to, par ko mums vajadzētu runāt, par šīm, šiem plašajiem ekonomiskajiem jautājumiem, par fiskālo ilgspējīgumu, par konkurētspēju, tad man jums ir jāatzīstās, šeit runāju kā ekonomists. Manā rīcībā nav tādu rīku, kas man ļautu precīzi izlemt, ko valsts drīkst vai nedrīkst darīt. Es to nespēju izdarīt. Piemēram, runājot par tekošā konta deficītu. Ja mēs runājam par konkurētspēju, kādu konkurētspēju? Es nevaru jums pateikt, ka e, šāda novērza no normas ir pārāk liela. Vai es tiešām varu to pateikt kā tiesnesis futbola laukumā, vai e, komisija var to pateikt konkurences politikas lomā? Šeit ir runa par Eh, vienādiem spēles noteikumiem, bet vai ir iespējams runāt par vienādiem spēles noteikumiem konkurētspējas jomā? Mēs redzējām, kas notika ar valstīm, kas it kā pārkāpa noteikumus. Ir jāskatās arī uz otru šīs medaļas pusi. Eh, dažām valstīm bija tekošā konta pārpalikuma, citiem bija deficīti. Kas tad ir šis, eh, šie griezti 3-4% deficīta, 3-4% pārpalikuma? Uh, Es uzskatu, ka mums vienkārši vajadzētu pateikt, ka problēmā ir ka sistēmā ir problēmas. Protams, šādas problēmas ir un mums vajadzētu par tām uztraukties. Protams, ka ir jāuzņemas atbildība, ir jāuzņemas morāla atbildība. Leģitimitāte nāk tieši no tā, ka mēs spējam pateikt, ka Eirozona saskaras ar problēmām, kas ir jārisina. Taču šīs problēmas nevar atrisināt ar sankcijām. Vai nu mēs pieturēsimies pie ļoti vienkāršiem notiekumiem, piemēram, 3% deficīts, 3% tekošā konta pārpalikums, 3% publiskā konta deficītam, 3% noteikumi tad mēs varam arī uh, ļoti uh, saprātīgu uzraudzības uh, sistēmu īstenot 3 vai cik procenti un noteikt sankcijas. Tas ir racionāli. Tas varbūt nav tas, ko es vēlos, bet sankcijas ir saistītas ar vienkāršiem noteikumiem. Stabilitātes un izaugsmas pakta priekšrocība ir tas, ka tas ir vienkārši šie 3%, vai tas ir pareizi vai nav, bet šeit ir cipars Un uh, es respektēju šādu nostāju, pat varbūt, ja es to neatbilstu, jo tā ir konsekventa noja. 3%, ja šīs uh, slieksnes netiek ievērotas, tad ir sankcijas. Uh, bet var arī plašāk vērtēt šo situāciju. Ja, teiksim, uh, nosaka nevis 3% kritēriju, bet fiskālās sistēmas ilgtspējību arī uh, konkurētspēju šajā zonā, tad es eh, nezinu, kam ir šādi cipari, ko var nosaukt un, eh, un tad noteikti sankcijas, ja tie netiek ievērot. Tātad vai nu mēs īstenojam vienkāršu netik gudru uzraudzību un sankcijas, vai arī gudrāku uzraudzību, plašāku uzraudzību, bet tad mums ir jābūt kādam citam tiesnesim, kas ne vienkārši vicina sarkano kārtīti, bet šim tiesnesim ir nepieciešama morālā autoritāte, kurš var uh, teikt, tagad Eirozonā ir problēmas, uh, attiecīgām valstīm ir problēmas un ir jāmeklē risinājumi. Uh, nevis vienkārši vērsties pret eh, kādām konkrētām valstīm. Ja mēs šādi nerīkosimies, tad mēs turpināsim rīkoties tāpat kā līdz šim. Mēs tikai papildus ieviesīsim jaunus kritērijus, un tas arī būs viss. Man saka, ka laiks jau ir izsmelts. Liels paldies! Paldies arī profesoram Sapīram, un tagad dodu vārdu jums vārdi. Uh, jums ir iespēja uzdot jautājumus runātājiem. Lam Lamberta kungs ir pirmais, kas lūdza vārdu. Lūdzu. Paldies. Es uzdošu jautājumus Andrēja Sapīra kungam. Ja atklāti es dzirdēju vairākas interesantas lietas, tātad tas, ka nevar raudzīties uz vienu valsti, bet ir jāskatās uz valsts attiecībām ar, visam, ar visu zo, uh, Eiropas, Eirozonu. Bet gribētu pieminēt vēl vienu piemēru ka tāda valsts kā Spānija vai Īrija, tai ir fiskālā politika, un šeit runāja arī par nodokļu politiku, kura kaitē viņiem pašiem, jo rada šos burbuļus un kaitē arī pārējiem, jo tā ir negodīga konkurence, un tas noderīgo kapitālu novirza nede, netik noderīgiem mērķiem, un tas rada problēmas. Tad es domāju, ka šeit jums patiešām ir taisnība. Un beigās tad ir um, divu veidu uzvedība valstīm, divu veidu nepareizu uzvedību, kad Grieķija tērē 3-4% no IKP, nevis no budžeta, bet no IKP tērē aizsardzībai, nu tad šeit varam norādīt uz tādu neveselīgu tendenci, jo, ja mēs palūkojamies uz Spānijas vai īrijas fi, finan, fiskālo politiku vai uh, nodokļu paradīsu, ko mūsu valstis izmanto, tā izskaitā arī Bēļģija, tas patiešām rada problēmas, un manuprāt, mums vajadzētu rast veidu, kā piemērot sankcijas. Ir jābūt kādiem draudiem, ka būs sekas, jo citādi šobrīd visi dara, ko grib. Beļģija kaut ko vēlas darīt ar savu nodokļu sistēmu, kas liedz uh, Zviedrijai iegūt tātad nodokļu ieņēmumus, to var darīt, jo sankciju nav, un manuprāt, tās ir problēmas. Varbūt mums tiešām vajadzētu tādu gudrāku pieju izvēlēties. Bet līdz brīdim, kad nebūs Eiropas valdība, kas ir atbildīga Eiropas pilsoņu priekšā, kas šobrīd tā nav, līdz tam brīdim mums ir jāpaļaujas uz valstu valdībām, un valstu valdības atbild, atbild savam elektorātam. Protams, vienmēr jau ir jauki viņus iepriecināt un man nav nekas pret to, ka Brisele tiek izmantots kā sliktais policists. Sakot, nu es jau, protams, jums gribētu izpalīdzēt, bet es nevaru, jo Brisele tomēr ir šajā otrā pusē. Un nav nekādas loģikas, jo tas rada, uh, lai arī tas rada tādu slikto iespēju par Eiropu, varbūt tomēr tā būtu jādara. Nu, tas ir tas, ko es gribēju teikt par sankcijām. Un kas attiec uz leģitimitāti, šeit es gribētu tomēr vienu izņēmumu piemērot. Uh, Jūs tātad teicāt, leģitimitāte tā it kā mums būtu laba uzraudzība. Es gribētu teikt, ka tā ir tehnokrātiska definīcija. Un kādā brīdī leģimitāte, leģimitāte ir saistīta ar iedzīvotājiem. Varbūt jau es esmu vecmodīgs, bet es vēl aizvien uzskatu, ka kādā brīdī mēs vai valstu valdības vai arī komisija uh, kādam ir jāatbild iedzīvotāju priekšā vienalga, lai cik lab, labs vai slikts nebūtu regulējums vai uzraudzība vai pārvaldība, tā vajadzētu būt. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Domeniču kungam. Un pēc tam dosim vārdu mūsu runātājiem atbildēt jautājumiem. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Liels paldies par informāciju, ko mums sniedzāt, jo īpaši saistībā ar demokrātisko leģitimitāti. No savas puses gribētu teikt, man ļoti, protams, patīk metafors, kas saistīts ar futbolu. Un, nu, šķiet, ka komisija ir kā tiesnesis futbola mačā, un tāds ir mans viedoklis par struktūru. Man ir ļoti vienkārši jautājums saistībā ar manu valsti, ar Itāliju. Kāds ir jūsu viedoklis saistībā ar Itālijas valdības priekšlikumu kas ir pieņemt kritērijos kvalitatīvos, uh, kvalitatīvo un kvantitatīvo parāda sastāvu un arī attiecības saistībā ar Itāliju, Itālijas privātajiem parādiem. Paldies! Lūdzu, dosim jums vārdu atbildēt šiem diviem jautājumiem. Okay, I will, uh, will start briefly with this uh, question and then... Paldies. Es sākumā tad uh, īsi mēģināšu atbildēt uz jautājumiem un tad uh, varbūt īsi komentēšu to, ko teica pārējie runātāji. Sestībā ar valsts parādu pret privāto parādu, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums, tātad jālūkojas arī uz privāto parādu, privātā sektora parādu. Un es gribētu tātad, nu, piedāvāt piemēru. Ja man ir automašīna, kurai ir viens, uh, viena caura riepa, kas ir uh, valsts um, sektors, nu, ja salīdzinām ar divām tukšām riepām, labāk ir viena tukša riepa, bet ta, uh, tas, ka man ir jāskatās uz uh, šo otru sektoru, tas nepadara pirmo mazāk no, nozīmīgu. Tā tad ir divas tukšas riepas, ir jāskatās uz abām, un arī, ja viena uh, tikai būs tukša arī tas būs pietiekami, lai ap, apturētu braukšanu. Notika nu, ļoti interesanta diskusija par sankcijām, un tas, ko es vēlējos teikt, netik lielā mērā attiecas uz finansiālām sankcijām, tas lielākā mērā ir saistīts ar sekām un atbildību, valstu atbildību. Viena lieta, kas mums būtu jāpatur prātā, ir tas, ka šobrīd eirozonas deficīts, šis deficīts nav milzīgs salīdzinājumā ar citām teritorijām vai zonām pasaulē. Uh, Eiro, Eirozonā deficīts ir, ir 6,5% un tas ir aptuveni puse no ASV. Un skatoties uz visiem rādītājiem, deficīts, primārais deficīts, kopējais parāds, uh, pieaugošais parāds nākamo piecu gadu laikā, ņemot to visu vērā, Eirozonas rādītāji ir daudz labāk kā ASV un labāk kā Japānai. Tomēr finansu tirgi uztraucas par Eirozonas pozīciju un arī uh, procentu likmes uh, Eirozonā ir augstāks nekā Japānā vai ASV. Šis sastāvs ir ļoti svarīgs. Un arī sasaist ar citām valstīm ir ļoti svarīgi. Manuprāt, šeit ir loģika, varbūt tā ir ļoti vienkārša, varbūt pārāk vienkārša, bet manuprāt ir pareizi teikt. Tātad, ja mēs runājam konkrēti par atbildību, tad ar to visiem ir jāsaskaras katru dienu, un ja es braucu ar mašīnu un ir ātruma ierobežojumi, lai man vienalga man varētu būt vislabākā uzraudzības sistēma, agrīnie brīdinājumi un tā tālāk, bet ja nav neviena, kas man uzliks sodu, ja es pārsniegšu ātrumu, visticamāk cilvēki pārsniegs ātrumu un neievēros šos ierobežojumus. Manuprāt, 3% griesti šis rādītājs ir visai vērtīgs, bet es neredzu īsti šo loģiku. Tātad vai nu ir ļoti vienkārša sistēma, vai arī kaut ko tādu, kas ir pilnībā brīvprātīgs un kur nav nekādas sekas, nekādas sankcijas, ja notiek nepareiza rīcība. Es tātad runāju par to, kas notika 2003. gadā, ne par to, kas notiek tagad. Tas, šis jautājums ir ļoti svarīgs. Paldies! Kaliņona kungs. Jā, runājot par uh, valsts tēriņu sastāvu un arī deficīta šo rādītāju. Es saprotu, kādēļ Itālijas valdība ir nāks klajā ar šādu priekšlikumu. Uh, Diemžēl viņi bieži vien vēlas ier, um, samazināt tos ierobežojumus, kuru ietveros viņi darbojas, un es īsti nesaprotu, kādēļ tas notiek. Bet rezultāts ir tāds, ka mēs nezinām, kādā veidā valsts tēriņu sastāvs ietekmē izaugsmi vai ekonom, ekonomisko sniegumu, lai, un lai arī tā tīri intu, intuitīvi šķiet, ka tā ir laba ideja, praktiskā ziņā tas ir pilnīgi bezjēdzīgs instruments. Tas nav instruments, ko varētu skatīt kā alternatīvu politisku priekšlikumu. Un kas attiecas uz valsts un privāto parādu, arī šeit, manuprāt, vajadzētu ņemt vērā, ka iespējams, nevienmēr, bet iespējams tie viens otru papildina. Ja mēs palūkojamies uz Japānu, ir ļoti svarīgi tas, kas ir darīts ilgās Japānas krīzes sakarā, kas, protams, ir lielā mērā saistīts ar augstajiem um, IKP rādītājiem Japānā, un ir jāatceras arī tas, ka Japānas valdība aizņēmās naudu, kamēr privātais sektors un maisaimniecības atmaksāja savus parādus. Tā ir vienīgā lieta, kas uh, Japānai palīdzēs noturēties virs ūdens, un iespējams, ka tā ir situācija, kura nemaz tik ļoti neatšķiras. Nu, varbūt proporcijas ir citādas uh, salīdzinām ar to, kas jāpiedzīvo Eiropā. Un tas noved pie svarīgāka jautājuma. Jautājums ir sekojošs. Mums tā tad ir pieņēmums, ka ir tāda pareizā politika. Bet mēs vienkārši nezinām, kas tā tāda, kāda tā īsti ir. Manuprāt, tas ir pretrunā ar Andrē argumentu, ka no vienas puses viņš tā tad saka, ka ir nepieciešama uh, neatkarīga fiskālā iestāde un ir jābūt sistēmai, ir neatkarīgai sistēmai, bet neatkarīgai no kā? Nu, tas, ko mēs zinām, redzam un katru dienu Eiropā pieredzam, ir tas, ka neatkarīgas iestādes ir attālinātas. Tās um, iesaistās tādās daļējās institucionālās un ekonomiskajās interesēs. Uh, bet mēs nezinām, kādas ir pareizās atbildes. Ir, bijusi, uh, vaši, ir bijis Vašingtons konsens, uh, arī Briselē panāk šāda vienprātība, bet ja mēs runājam par uh, de, deficītu un parādu uh, sastāvu Eiropā, tā ir rādītāji ir labāk KSV, vai tas ir labi vai slikti, to mēs nezinām. Tātad vienīgais, ko mēs zinām, ir tas, ka Obamas politikas, politika lielākā mērā atbalsta uh, um, darba vietu radīšanu ASV nekā Eiropā. Nu, ko mēs īsti zinām par šiem jautājumiem, vai mēs varam šīs situācijas salīdzināt? Un tas, ko es gribētu teikt, ka, ja mēs sakām, jā, mums ir atbildi, jo mēs esam neatkarīgā iestāde, un to mēs esam arī uh, tātad paziņojuši, un ir šī iestāde, kas izstrādās un sagatavos rezultātus, bet beigu beigās pilsoņi īsti nepriecājas par to, ka ka tiek sniegt šādi atzinumi. Tātad mēs nevaram runāt tikai par rezultātiem un par to, ka tiek darīts pareizās lietas, kā to minēja Andrē, bet mums jārunā arī par cilvēku ieguldījumu procesā un arī par to cilvēku ieguldījumu, kuri um, uzdod jautājumus, kuri apšauba šos risinājumus, uzdod tāds jautājums, ko citi neiedrošinās jautāt. Un ja, mē, ja vien mēs neļaujam šim procesam tā patvaļīgi atrisināties, skatoties, kāda būs labākā politika, tad mēs nepanāksim šo leģitimitāti, kas nozīmē, ka cilvēki pieņem, uh, pieņem to politiku, par kādu ir pieņemts lēmums. Paldies! Paldies, sapi, profesors Sapirs, lūdzu! Jā, es negribētu iesaistīties šādās diskusijās par šo jautājumu, bet uh, nu, tā pilnīgi tam turēties pretī gan nevaru Pirms es atbildu uz uh, Filipa Lambēra jautājumiem, sākumā gribētu pavisam īsi izteikties par to, kas tikko tika teikts. Es, protams, saprotu šādu viedokli, un dažā savā ziņā es pat varu tam pievienoties. Es piekrītu, ka leģitimitātes jautājums ir ļoti svarīgs jautājums un ļoti sarežģīts jautājums Eiropas kontekstā. Mums tas ir jāatzīst. Bet, tomēr ir jāsaka, bet, protams, tad, kad Štefans pirmīt paziņoja, ka viņš vēlētos, lai būtu sistēma, kurā mēs eiro, eizo, eirozonas līmenī nonāktu līdz politikai un arī uh, deficīta līmenim, kas tad tiktu uh, sadalīts uz dalību valstīm? Vai jūs varētu sniegt arī šeit konk konkrētus ciparus, uz kā ir šie aprēķini balstīti? Tātad, kur jūs ņemat šādus datus attiecībā uz to, kāds ir deficīta vai pārpalikuma līmenis, kāds ir nepieciešams Eirozonai kopumā? Vai tas tiek darīts um, ar parlamenta balsojumu, tātad kā iegūt šos datus? Un šie jautājumi, protams, ir ļoti sarežģīti. Kuras institūcijas, vai te mēs runājam par Eiropas centrālo banku, tātad vai mēs vienojamies um, par to, ka būs, um, ka ir neitrāla un neatkarīga centrālā banka, vai tas ir kas slikts? Tā tad es šobrīd nestrīdos par. Es nestrīdos par to, ka būtu nepieciešams piešķirt pilnvaras kādai iestādei, kas būtu atbildīga par vainu šī sastāva vai arī līmeņa noteikšanu attiecībā uz visu eirozonu saistībā ar tē, ar tēriņiem vai ar ieņēmumiem. Es vienkārši argumentēju par to, ka Eirozonai ne, ir jābūt tiesībām pieņemt lēmumu par šo politiku. Un tad uzsākas publiskas diskusijas. Tātad es nevēlētos, lai ir kāda iestāde, kas, kam ir šī lē, lēmēja vara. Un tas pats tā tad arī tiek teikts par SV, F, ka tā, tā ir tā vienīgā, um, vienīgais patiesības avots, bet te mums jārunā par Eiropas Savienību un dalību valstīm, un tādēļ šeit ir jārunā par um, dalību valstīm un kādu iestādi, kurai ir lielāka neatkarība, bet es negribētu tikai spiest uz šo papildus neatkarību. Tas ir uh, viens no apstākļiem, kas nepieciešams, bet tas nav pietiekams, tas nav vienīgais. Un, lai izpildītu šīs attiecīgās prasības, ir jābūt arī citām prasībām, ka uzraudzība notiek attiecīgā tātad uh, veidā, kā tiek skatīta, šī eirozona tiek skatīta kopumā, nevis atsevišķi uh, kā mazi gabaliņi. Mums jāskata viss kopā, nevis tikai valstis atsevišķi. Un atbildot uz Lambēra kunga jautājumu, es domāju, ka mēs runājam par divām dažādām lietām. Kad jūs runājat par dažiem nodokļu politikas aspektiem, kas, um, kam ir slikta ietekme vai tātad uh, nodokļu sistēmas konkurētspējas negatīvajiem aspektiem, tad šeit mēs konkrēti runājam par tieši tādiem pašiem jautājumiem, kā valsts atbalsts. Tātad jūs runājat par pasākumiem, kas tiek uh, skatīti, piemēroti vienā valstī um, uz citas valsts rēķina, un tas, tas ir tas vienkāršākais šīs jautājuma aspekts. Bet tā nav problēma, ar kuru esam saskārušies. Mēs runājam par politiku, kas uh, kādā brīdī radīja problēmas visiem pārējiem. Un, kā jau pareizi arī minēja Lorenzo Binismagi, uh, Tātad par to uztraucās visa Eirozona kopumā, ne tikai Grieķija. Tā nebija tikai Grieķijas vai Spānijas problēma. Kādā brīdī bija problēma, kad ilgtspējība, Eirozonas ilgtspējība un dzīvotspēja tika apšaubīta. Nav jau tā, ka kāda valsts darīja kaut ko savā labā uz citu valstu rēķina. Tas bija uz Eirozonas rēķina kopumā, tajā skaitā uz sava rēķina. Un tādēļ es izdaru šeit atšķirības, nošķiru šādas divas situācijas. Um, nodokļu kon konkurences uh, makroekonomiskie aspekti, tātad, uh, ka viena rādītāja ir ļoti zeme un tas notiek uz pārējo rēķinu. Es, protams, neapšaubu eirozonas dzīvotspēju, bet um, es vienkārši pārnesu šos resursus uz um, citu valsti. Tātad tas nav tas, kas notika ar Eirozonu pavasarī. Mums te ir jārunā par visas Eirozonas dzīvotspēju. Un tādēļ es aicinu veikt uh, cita veida uzraudzību Eirozonai. Protams, ka ar apvienojot atsevišķo dalību valstu politiku. Bet mums arī jāņem vērā, kas notiek visā Eirozonā kopumā. Follow. Paldies! Došu pavisam īsu brīdi uzdot jautājumu vēlreiz Lamberta kungam. Es eh, gribēju uzdot vēl kādu jautājumu attiecībā uz kritērijiem, attiecībā uz uzraudzību. Un es eh, adresēju šo jautājumu abiem runātājiem. Kādā veidā tiek izvērtēti kritēriji vai mēri attiecībā uz resursu efektivitāti? Ja ir pārāk liela atkarība no neatjaunojumiem resursiem, tad tiek eh, dragāta makroekonomika. Un tiek ir eh, redzama arī nevienlīdzība. Ir redzama pārāk liela nevienlīdzība, kas īstenībā ir šķērslis ekonomikai. Vai jūs šos divus indikātorus vai mērījumus uzskatāt eh, par kaut ko tādu, kas būtu jāizvērtē ekonomiskās pārvaldības labad? Tagad došu vārdu trīs kolēģiem uzdot jautājumus. Vispirms eh, jautājumu uzdos presēdo kungs. Paldies. Ekonomiskā pārvaldība ir ekonomiskā monetārā savienība būtībā. Tas nozīmē, ka mums ir jāskatās uz monetāro politiku un uz ekonomikas politiku. Vienlaicīgi ir jāliet arī Tālāk mums ir jādomā arī pāri šīm atsevišķajām 27 dalībvalstu ekonomiskajām politikām. Tas būs iespējams tikai tad, ja tiks nodrošināts vispārējais ekonomikas ietvers. Kādi tad ir mērķi Eirozonā attiecībā uz konkurētspēju? Kāda ir Eiropas konkurētspējas loma pasaulē? Iespējams, ka mēs eh, pārāk lielu uzsvaru liekam uz mūsu eh, spēcīgākajiem punktiem, un mēs neņemam vērā mūsu trūkumus. Tas būtu centrālais jautājums. Es uzskatu, ka mums ir jāstiprina makroekonomikas ietvers mūsu politikai. Ir jāstiprina arī institucionālā dimensija. Šeit nav runa tikai par parlamentu. Tie runa arī par tām iestādēm, kas darbojas pie ekonomikas pīlāra Eiropas Savienībā. Tagad par sankcijām. Es visnotaļ negribīgi domāju par sankcijām, it īpaši tām sankcijām, kas ierobežo sasniegumus. Šie sasniegumi ir jāizmanto, lai nodrošinātu izaugsmu nākotnē. Ir vajadzīgi jauni instrumenti, lai vienkāršotu ekonomisko koordināciju Eiropas Savienībā. Ir vajadzīgi arī attiecīgi resursi. Es domāju, ka tas būtu jāņem vērā. Ja runa par krīzi, tad ir vajadzīgs stabilitātes fonds, kurš darbotos pastāvīgi. Tad, kad mēs spriežam par palīdzību konkrētām valstīm, tad mums ir jānodrošina, ka šīs valstis pieliek pūliņus un rīkojas. Ir jānodrošina arī fiskāla un sociāla koordinācija. Varbūt par to varētu, vajadzētu vēlreiz padomāt. Pereiras kundzei vārds. Lielas paldies! Paldies arī visiem runātājiem par uh, viņu stāstījumu. Mani jautājumi ir vairāk adresēti pirmiem runātājiem. Es tā īsti nesapratu to, ko jūs teicāt, kad jūs minējāt, ka Eirozonai nav problēma ar deficītu, ka tai nav problēma ar parādu. Nu, kādas tad ir problēmas Eirozonai? Kāpēc tad mūs šī Eirozona tik ļoti uztrauc? Uzskatu, ka jūs teicāt, ka Eirozonas galvenās problēmas ir saistītas ar iekšējā līdzsvara trūkumu. Tā kā mums ir viena valūta, ja viena no valstīm atsakās no šīs schēmas, visa sistēma kļūst trauslāka. Jūsuprāt, risinājums ir sankcijas. Atklāt sakot, es tā nedomāju. Vai jūs uzskatāt, ka, ja piemēram Īrijā vai eh, Grieķijā vai citur. Tā vietā, lai būtu 80% vai 100% parāds, tiktu izdarīti aizņēmumi, lai izvairītos no sankcijām, vai tiešām tas būtu stimuls ievērot šos noteikumus. Man tas liekas ārkārtīgi dīvaini. Šāds mehānisms jau pastāvēja, bet tas nekad nevarēja tikt piemērots, jo uh, bija Vācijas un Francijas iebildumi. Skatoties uz eirozonu, mēs aizmirstam, ka 3% un 60% iet kopā, tātad mums ir izaugsmes eh, prognozes par 3%. Pašlaik izaugsme ir 20% un, un ilgtermiņā izredzes ir vēl citādas. Vai tiešām mums nevajadzētu domāt par citām problēmām, par konkurētspēju, par izaugsmi? Ja runa par citām valūtas zonām, tad nevar nodrošināt vienotu politiku, vienotu valūtu, vienotu procentu likmi, lielu konkurētspēju globālajā tirgu un ārkārtīgi lielu ražotspēju un konkurētspēju tajā pašā zonā, bez jebkādiem mehānismiem, kas to kompensētu. Kohēzijas politika ir ļoti mm, vecmodīga. Īsnībā tās struktūras, kas pastāvēja agrāk, vēl ar vienu eksistē, bet budžets ir par mazu. Vai šī problēma nav vēl aktuālāka nekā sankcijas? No nu, kaut kāds sankciju saraksts. Varbūt eh, vienkāršība ir skaista, taču ir eh, daudz eh, tādu ideju, kas ir ne tikai muļķīgas, bet arī bīstamas, un es uzskatu, ka šī ideja ir bīstama. Paldies. Pēdējais runātājs Gīgolta kungs. Pirmkārtām vēlētos teikt, ka mani nedaudz uztrauc tas, ka šeit parlamentā var panākt ļoti lielu vienprātību pēc tam, kad es redzu, kādi reģioni šeit ir pārstāvēti dalā, dalībnieku vidū. Es eh, to pamanīju arī tad, kad pie mums bija ieradušies komisāri runāt par šo jautājumu, divi komisāri. Tāpat arī jāpaskatās uz atšķirībām mūsu tonī. Tās ir ļoti lielas, ja mēs ņemam vērā pēdējo pēdējās piezīmes. Šie galvenie punkti par sankcijām. Es neuzskatu, ka tas tiešām ir galvenais jautājums, kas visus pārliecina. Pat visi vēlētāji, kuriem ir ļoti liela solidaritāte un arī citi, neuzskatītu, ka ir jēga kompensēt, ja kaut kādas lietas netiks atkārtotas. Atgriezīšos pie Sapīra kunga teikto, kā tad izmērīt, e, kad īsti ir e, notikušas kādas problēmas. Ja runa par parādu, var to izmērīt skaitļos. Jā, iespējams, ka nav nekādas ekonomiskās loģikas aiz šiem skaitļiem, bet mēs varam pateikt ap, apmēram, kāpēc ir 3% nevis 60%. Bet ir vairāk iemesli, kāpēc eh, mēs saskārāmies ar problēmām. Pirmais bija uh, īpašuma tirgi, tad bija eh, nekustamā īpašuma burbuļi, un mēs redzējām arī, ka problēmas var rasties konkurētspējas atšķirību dēļ. Tad, tad darba spēka vienības izmaksas, kas varētu būt vērtību mērs. Es gribētu zināt, vai abi pārējie. Ja paneļa diskusiju dalībnieki piekrīt Sapīra kungam, ka mums ir šādas mērīšanas problēmas. Tātad, vai jums ir idejas, kāds varētu būt mūsu mērs, ko mēs piemērosim? Es uzskatu, ka šīs problēmas ir pietiekami dziļas. Tas nozīmē, ka mums nav pieejas, kas būtu balstīta uz noteikumiem, lai mēs izvairītos no tāda veida krīzēm, kādu jau esam pieredzējuši. Jā, varbūt jūs varētu to izlabot, bet ja tādas būtu sekas, tad te rastos milzīgas leģitimitātes problēmas. Jūs jau atsaucāties par rezultātiem. Tieši tāpēc es vēlētos, lai jūs vairāk iedziļinātos jautājumos par to, kā mēs varam kā stāties pretī šiem līdzsveru trūkumam, nevis tikai vienkāršiem fiskāliem jautājumiem. Paldies! Tagad eh, došu vārdu profesoriem, lai viņi sniedz atbildes, taču nesmu pārāk priecīgs, tāpēc, ka man ir jāicina viņi pieturēties pie piecu minūšu limita. Kotarēlī kungam vārds. Es sākšu ar šo lielo jautājumu par eh, līdzsvara trūkumu, par fiskālā līdzsvara trūkumu Eirozonā. Uh, Pirmkārtām es vēlētos teikt, ka ir pilnīgi skaidrs, ka deficīts eirozonā ir ļoti liels. 6,5% ir liels skaidrs. Parāda līmenis eirozonā no 2007. gada beigām līdz 2015. gadam pēc eh, mūsu aplēsēm pieaugs par apmēram 20% punktiem. Tas nozīmē, ka deficīts un arī parādu līmenis pieaug, taču tas nav tik liels kā Amerikas Savienotajās valstīs. Taču vēlētos teikt, ka neskatoties uz uh, šo faktu, neskatoties uz to, ka deficīts ir mazāks nekā ASV un Japānā, tirgi tomēr uztraucas vairāk par eiro. average in Europe than in the United States. So I'm addressing procentu likmes ir daudz augstākas Eiropā nekā ASV un Japānā. Tieši tāpēc mums būtu uh, jāķeras pie šā problēmu risināšanas. Te ir vairākas, uh, vairāk iemesli. Viens no tiem ir, ko jūs minējāt, izaugsme. Izaugsmes izredzes iespējams ASV ir augstākas nekā Eiropā un noteikti par to vajadzētu domāt. Tieši tāpēc es pats esmu teicis, ka uh, fiskālās politikas ierobežošana, pārāk krasa ierobežošana būtu kļūda, jo tas nenodrošinās ekonomikas atveseļošanos. Tas nenozīmē, ka nevajadzētu pielāgot eh, šo fiskālo jomu, bet tā nedrīkst būt pārāk strikta pielāgošana. Mums ir jānodrošina izaugsme Eiropā ar struktūra reformām. Tajā pašā laikā es domāju, ka monetārajā savienībā vājākie posmi ir tie, kas nosaka visas ķēdes stiprību. Tieši tāpēc atsevišķu valstu pozīcijas ir ļoti svarīgas. Tad, kad es saku sankcijas, es vēlētos to paskaidrot, un es jau to minēju agrāk. Mēs varam runāt par sekām, par eh, tām sekām, kas rodas, ja tiek pārkāpti kaut kādi noteikumi. Taču šīs sekas var būt arī pozitīvas. Piemēram, ja valsts rīkojas pareizi, ja tam ir piekļuve ārējiem resursiem, tad no centra uz dalību valstīm. Tādējādi nav nekādu finansiālu sankciju. Galvenais, ko es vēlējos paust, ir tas, ka tas, kas notika nepareizi, bija tas, kas sākās jau 2003. valstī, proti valstis pārkāpa noteikumus un nekas nenotika. Es uzskatu, ka šī problēma ir jārisina. Jārisina ar dažādiem līdzekļiem. Protams, vajag būt sekām, kas izriet no nepareizas rīcības, un ir jābūt arī balvām par atbilstību, par uh, labu darbu. Kā tikt galā ar uh, līdzsvaru trūkumu, kas nav fiskāls? Es uh, neteikšu to, ko teica mani kolēģi, proti, ka ekonomikai nav nekādu rīku. Ir jāsaprot, ka ekonomika nav perfekta, nav precīza zinātne, taču mēs eh, varam paredzēt, kas notiks, ja ārējais deficīts ir pārāk augsts. Var izmantot arī dažādus citus indikātorus. Nebūtu godīgi teikt, ka ir tikai viens indikators, ko var piemērot, taču es negribētu arī iet tik tālu, ka uh, es eh, teikšu, ka ekonomika zinātnē vispār nav nekas sakāms par šiem punktiem. Lielas paldies, Koliņona kungam vārds. Agrāk es pieminēju, ka konkurence ir ļoti sarežģīts jēdziens, un es vēlētos teikt, ka ir arī grūti pateikt, kāda ir mūsu mērķi konkurencē. Ir eh, vismaz divi jēdzieni, un eh, ir vairākas būtiskas debates Eiropā. Viena ir tā saucamā vācu pieeja konkurencei, proti būsim efektīvi, būsim uh, progresīvi, nodrošināsim uh, labāku darbu ar tehniku un tādējādi piepildīsim tirgu ar labiem produktiem. Ir arī cita pieeja konkurencei, un tā ir galvenokārt cenu konkurence, tirgus daļas iegūšana un eh, iešanas priekšu citiem un uh, tādējādi peļņas gūšanu uz citu rēķina. Tas attiecas uz savienību un arī uz globālo ekonomiku. Uzskatu, ka starp šīm divām pieejām, uh, vienalga kāda pieeja tiek izvēlēta, rekomendācijas var būt ļoti atšķirīgas attiecībā uz pareizajiem mērķiem konkurencei. Tas attiecas arī uz gigaltkonga jautājumu, kā izmērīt eh, šo mm, līdzsvera trūkumu konkurencē. Man nepatīk eh, šis līdzsvera trūkuma arguments, tāpēc ka te var ietvert visu. Ir ļoti daudz ekonomikas elementu, kas varbūt daži no tiem pat iegūst, ka tiem nav līdzsvara. Tādā veidā var pātrināt izaugsmu dažos reģionos. Bagātie līdz ar to maksā par nabadzīgākajiem, un tas ir labi. Ja tiek samazināti nodokļi nabadzīgās valstīs, lai piesaistītu investīcijas, tad to nevar saukt par sliktu lietu, bet tas, protams, ir atkarīgs no tā, cik tālu jūs ejat. Varbūt ir eh, labi piepildīt uh, Floridu ar mūsu Eiropas pensionāriem, tā lai Vācijas pensionāri var tur doties. Ir dažādi elementi, ko izskata arī ECB. Otrajā monetārās politikas pīlārā ir arī tirdzniecības jautājumi. Manā dokumentā jūs uh, varat atrast grafiku, kur ir runa par iekšējo Eiropas tirzniecību un ārējo Eiropas tirzniecību. Tā ir vienīgā. Te var redzēt arī lielāku pārpalikumu un īpaši attiecībā uz Vāciju, taču ir arī uh, citas valstis, kurām ir struktūrāli deficīti mm, gadu desmitiem ilgi, bet pārpalikumi ir atrodami citās jomās. Tas nozīmē, ka ir jāskatās konkrēti uz katru atsevišķo gadījumu. Tas nozīmē to, ka ekonomikas politika nebūtu nav muļķīga. Ir jāskatās uz visu šo paku kopumā. Protams, ka nav viedokļu vienprātības šeit šajā telpā un arī visā Eiropā pastāv dažādas intereses. Taču demokrātijas jēga, tas, ko mēs esam mācījušies no tā laika, kad tikai iestādes eh, zināja, kas ir pareizi, mēs esam sapratuši, ka ir jāatrod eh, vienošanās. Mēs to darām ar mēģinājumu procesu. Pašreizējā institucionālajā kārtībā mēs saprotam, ka mums nav pietiekami daudz elastīguma. Mēs redzam, ka uh, debatēs valda daļais intereses un tāpat arī kāda liela dalībvalsts Eiropas Savienībā to izmanto, lai diktētu savu politiku visiem pārējiem. Mums nav nekādu rīku, lai mēs saņemtu demokrātisku atbildi uz šiem procesiem, lai pateiktu, ka varbūt šī ideja nav pati labākā ideja. Dažkārt Vācijas interesēs būtu uh, Vācijai pateikt, ka viņu idejas nebūtu nav pareizas. Protams, mums nevajadzētu pilnībā mainīt demokrātijas pamatus, kā tiek veidota politika Eiropas Savienībā. Pēdējais, kas tad īsti nav pareizi ar mūsu ekonomikas politiku. Es nezinu, ka šeit ir runa tikai, vai šeit ir runa tikai par līdzsvara trūkumu. Ir kāds elements, kas pārēdz, ka pusgadsimta laikā Eiropas integrācijas procesos mēs esam izveidojoši to, ko es vēlētos saukt par mm, kopējām precēm, kopējām vērtībām, ko izmanto visi Eiropas pilsoņi. Tas ir saistītas ar visiem Eiropas pilsoņiem, un tieši tāpēc ir uh, jānodrošina arī vienota pārvaldība. Pretējā gadījumā mēs varam nodrošināt kaut ko akadēmiski tīru, bet pilnīgi katastrofālu normālu cilvēku valodā. Mums ir vajadzīga normāla saikne starp visiem šiem posmiem, un ir jānodrošina tas, lai kontekstā šī politika varētu darboties. Šādu soli mēs veicām izveidojot eiro, bet mēs to neesam izdarījuši attiecībā uz makroekonomikas pārvaldības procedūrām. Nepareizi ir arī tas, ka ka ne tikai dažām valstīm ir lielāka parāda nekā citām būtībā neviens šobrīd līdz šim brīdim nav spējis pierādīt, ka jebkāda Eiropas Savienības dalība valsts būtu, nebūtu maksāt spējīga. Un tiešām vai, vai kāds ir pierādījis, ka šīs valsts nespējas apmaksāt savus parādus nākotnē. Bet ar ko mēs saskaramies? Mēs saskatāmies, saskaramies ar likviditātes krīzi. Tas nozīmē, ka ilgtermiņā maksātspējīgas valstis saskaras ar likviditātes problēmām, jo tirgi tām neusticas, bet tirgi mēdz arī kļūdīties. Tātad atbilde būtu tāda, ir nepieciešama struktūra, kas nodrošinātu likviditāti dalību valstu valdībām, kam ir grūtības piekļūt tirgiem. Esmu apspriedies ar Ķīnas Tautas Republikas eh, investīciju banķieriem, kuri eh, man ir paziņojuši, ka viņi vairs nepirks eh, aktīvus Eiropas Savienībā, jo viņi vairs nesaprot, kā Eiropas Savienība darbojas. Nav uh, augstākā līmeņa aizdevēja Eiropas Savienībā. Viņi toties saprotot, kā darbojas ASV, un viņi pirks, pirks aktīvus ASV tādēļ. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad uh, vārds profesoram Sapīram. Atbildot Kārlo, es gribu teikt, ka es negribēju teikt, ka neviena ekonomikas zinātne šīs lietas nespēja izskaidrot. Tā es negribēju teikt. Es gribēju teikt, ka šī ekonomikas zinātne neko nevar apgalvot pietiekami precīzi, lai pēc tam varētu piesaistīt uh, sankcijas. Mēs nevaram neko pietiekami droši, neapgāžami izvērtēt un paziņot, ka sasniedzot noteiktu punktu, automātiski tiek piemērotas sankcijas. Tas nenozīmē, ka es nepiekrītu, ka ir jāizvērtē situācija, bet mēs neesam tādu līmeni sasnieguši. Mēs, eh, vai mums ir šādas morālā autoritāte, vai tā ir Eiropas komisija? šeit ir reāla problēma, tas mums jāatzīst. Un jāsāk diskusija, mums nevajag slēpties aiz šiem vienkāršajiem, pārāk vienkāršotajiem noteikumiem, jo tā mēs neko nepanāksim. Es domāju, ka kaut kad, es arī negribu pārāk ilgi šeit runāt, Bet tā tad runājot par leģitimitāti, šī diskusija ir ļoti nopietna un būtiska. Es uh, nezinu, kā īsti vērtēt to, kas notika Vācijā 2003. gadā. No vienas puses Vācijas valdība uzskatīja, ka komisijas uh, ieceres bija nepieņemamas un nebija likumīgas, leģitīmas. Un eh, man arī nav tāda skaidra viedokļa, man ir šaubas eh, patiesībā par šo jautājumu. Eh, raugoties uz šo situāciju, uh, Eh, jautājums bija tāds, vai toreiz Vācijas fiskālais situācija apdraudēja ne tikai Vācijas valsts finanšu ilgtspējību, bet visu Eiropas, Eirozonu. Nē, tā es eh, pie tāda secinājuma es nenonāku. Bet zināmā mērā man, protams, atkal es nejūtu līdz Vācijai, un es toreiz strādāju komisija. Uh, Nē, es nejūtu, eh, neidentificējos ar komisiju attiecībā par šīm sankcijām, jo es kā ekonomists nevarēju nonākt pie šādas secinājuma, ka Vācija darītu kaut ko tik briesmīgu gan eh, attiecībā uz savu valsti, gan uz Eiropas Savienību kopumā. Bet tai pašā laikā es varēju arī uh, konstatēt, ka šāda uh, Vācijas rīcība, jo tā bija valsts, kas aicināja pieņemt stabilitātes paktu un prasīja noteikt atbildību par tā ievērošanu, un kas bija uh, likusi stabilitātes pakta stūrakmeņus, un tagad pati šī valsts neievēroja noteikums, tādējādi vainot sistēmu. Bet jāsaka, ka šī ekonomiskā rīcība nevājināja sistēmu, bet gan politiskā attieksme to vājināja. Un eh, tas bija tāds grūts izšķiršanās punkts. Un jāsaka, ka šeit nebija īstas leģitimitātes, ja nav iespējams diskutēt, kāda tad ir galvenā problēma. Problēma nebija tā, ka Vācija neievēro 3% griestus, bet gan tas, ka Vācija uh, riskēja sagraut visu sistēmu. Bet uh, šīs sarunas notika vienā līmenī, bet nevis otrā. Un tādēļ es iestājos par to, ka mums ir jādiskutē par būtiskām problēmām, par īstām problēmām, jo šie cipariem dažkārt pat varbūt nav nozīmes un ir grūti pilsoņiem to izskaidrot. Ja ir kādas problēmas, tad mums ir jāvēršās. Uh, jā, tās jārisina, un šeit ir jāuzņemas vadošā loma un jābūt morālai autoritātei pārtraukt uh, šādu situāciju. Paldies! Kotarelī kungs vēl vēlas piebilst, jā. Es gribēju teikt, ka šeit par šo vienu ciparu un automātiskām sankcijām, ka tā nav pareiza pieeja, bet varbūt šeit varētu būt kaut kāda ciparu kombinācija. Uh, varbūt 2003. gadā ņemot vērā situāciju Vācija neradīja citas problēmas izņemot uh, sistēmas apdraudējumu. Tam es varētu piekrist priekšstādātais. Pirms es noslēdzu šo uz, sabiedrisko uzklausīšanu, vēlos pateikties mūsu trim runātājiem un atgādināt, ka prezidentam Rompējam ir tikai viena mēneša laiks, uh, lai mūs iepazīstinātu ar darba grupas uh, atzinumiem par to, kā uzlabot ekonomisko pārvaldību un stabilitāti, un tad mēs varēsim šo dokumentu apspriest tālāk. Liels paldies visiem!